Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Dārgie kolēģi, gribētu lūgt jūsu uzmanību, lai mēs varētu ķerties pie darba. Tautas partijas grupa laikam šobrīd viesojas Palermo, pagājušajā nedēļā sociālisti bija prom Nu, protams, balsošana tas padarīs vienkāršāk, bet nav jau mums īpaši daudz par ko balsot šodien. Darba kārtība nav ļoti pilna. Tā kā, protams, centīsimies strādāt pēc labākās sirdsapziņas, bet var gadīties, ka mēs beidzam nedaudz agrāk nekā plānots. Un tas nozīmē to, ka uzreiz pēc tam varēsim sākt koordinātoru sanāksmi. Un tad līdz ar to tūkiem būs jāstrādā līdz pusvieniem. Pirmais punkts ir darba kārtības pieņemšana. Vai jums būtu kādas izmaiņas, ko ierosināt pie darba kārtības? Hapard kunga vied atzinums pēc referenta viedokļa ir pārcelts uz 24. 23. 24. maiju, tādēļ, ka attiecīgie kolēģi šobrīd neatrodas Briselē. Uh, Desmitais un vienpadsmitais punkts par ēnisu un ēmsu. Tie tika izskatīti pagājušajā pirmdienā, ne šajā pirmdienā, un abos gadījumos grozījuma iesniegšanas termiņš ir 16. maijs pulkstens 12. Savukārt balsojums notiks 15. jūnijā. Par septīto punktu Haglund kunga atzinums par zaļo grāmatu pēc referenta lūguma. Tas tiks pārcelts uz nākamo sanāksmi. Tad ir vēl viens Haglund kunga atzinums. Un nu, par to viņš runās šodien. Viņš man arī māja ir galva, ka par to viņš ir gatavs runāt. Tad tādas ir izmaiņas darba kārtībā. Gribētu sveikt Rēmēru Bēgis kungu, kurš ir tāds partijas gan arī vai vienīgais pārstāvs, jo viņš ir ieradies pie mums tā vietā, lai dotos uz Palermo. Li. Liels paldies viņam par to. Tas viss par darba kārtību, un tagad varam turpināt tā, kā ir paredzēts. Priekšsēdētāji paziņojumi. Jūs esat saņēmuši arī pieejamo valodu sārakstu, un šī sanāksme tiek pārādīta tiešsaistē internetā. Nu, ko turpināsim ar trešo darba kārtības punktu. Tātad pilnvarojums trialogam par 2012. gada finanšu gada budžeta projektu. Referente ir Frančeska Peldzānī, viņa ir izstrādājusi projektu, un tāpēc es došu viņai uzreiz vārdu, lai viņa varētu iepazīstināt mūs ar savu ziņojumu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Divdesmitajā aprīlī komisārs Levandovskis bija pie mums ieradies, lai pastāstītu par komisijas budžeta projektu, un tajā laikā tas bija ļoti grūts uzdevums. 20. aprīlis bija laiks pēc uh, lieliem brīvdienām, un cilvēki vēl nebija iestrādājušies. Un tā viss rezultātā, pateicoties ierēģiem un sekretariātam, mums nācās smagi strādāt Un būtībā darbu man vajadzēja paveikt pirms man bija iespēja sazināties ar mūsu darbiniekiem, un līdz ar to tas darbs bija diezgan smags. Tāpēc es gaidu, ka kolēģi man papildinās man darbu, un tas tik tiešām būs nepieciešams, lai bagātinātu šo te ziņojumu. Tad te ir runa par mandātu, kura mērķis ir uh, palīdzēt uh, sarunās, un, protams, beig... rezultāts būs ļoti nozīmīgs, jo rezultātā mēs iegūsim tā dēvētās sarkanās līnijas. Varēsim runāt par, uh, un parlaments ir ļoti ieinteresēts uh, šajās te sarunās, kas sekos. Un tāpēc es domāju, ka grupas un kolēģu ieguldījums būs ārkārtīgi nozīmīgs. Grozījuma iesniegšanas procesā, kas ilgs līdz, process ilgs līdz maijam. Šī ir tā kā procesa atklāšana. Protams, mēs ar nepacietību gaidam noslēgumu posmu. Es ceru, ka secinājumi beig beigās būs ļoti labvēlīgi, lai mēs varētu iegūt tādu mandātu, kādu sarunvedēji varētu ļoti labi izmantot. Uh, Es gribētu jums sniegt dažus ievadvārdus un uh, uzsvērt tos galvenos punktus. Viena ļoti būtiska lieta, kas, manuprāt, būtu jāuzsver, ir tāda, ka komisija ir lielu vērību piegriezusi 2020. gada stratēģijai. Protams, mēs norādījām, ka, vēlējām, ka vēlamies jau tagad sākt tuvoties uh, šīs stratēģijas īstenošanai, un komisija mūs ieklausījās. Neaizmirsīsim, ka 2020. gada stratēģija tā teikt, prasīs lielu daļu no budžeta. Ļoti daudz, kas nāk no 2020. gada stratēģijas rubrikām. Uh, Savukārt um, parlamentam ir būtisks 12. gada budžets. Mēs parlaments nenosaucām 2020. gada stratēģiju kā tādu, bet daudzas uh, sadaļas, piemēram, uh, nodarbinātība, pētniecība, MVU, jaunās zaļās tehnoloģijas, tie visi ir tādi jautājumi, kas um, iekļaujas šajā te kopainā un tik tiešām būtu jāņem vērā. Te ir vēl kas, kas būtu jāpatur prātā, proti šeit ir dažādas, dažādi palielinājumi paredzēt, piemēram, 3A daļā, jo šeit nav runa par strateģiskajām lietām, ko mēs vēlējāmies noteikt kā politiskās prasības. Protams, daudz kas būs atkarīgs no plānošanas procesa periodā no 2007. līdz 2013. gadam. Jau tagad ir pieņemta daudz svarīgu lēmumu, un mums vajadzētu raudzīties nākotnē un saprast, kur strateģiskā nozīmē būtu tie galvenie uzsvarliekami. Pat ja daudz, kas jau tagad ir izlēmts sākotnējā periodā tieši attiecībā uz šo te plānošanas periodu no 7. līdz 13. gadam, tad ir jāņem vērā inflācija, piemēram, 2,7% apmērā, kas, protams, ļoti lielā mērā ietekmē saistības ar maksājumus. 3,7% inf ir inflācijas korekcija tā ir korģēta uz leju līdz 2,7%, un līdz ar to šī korekcija ir tikai 1%. maksājumu pusē arī ļoti būtiskas lietas. 80% no budžeta tagad tiek līdzpārvaldīta ar dalību valsts starpniecību, līdz ar to maksājumi nav vairs tas būtiskākais elements Eiropas Savienības programmu īstenošanai, bet būtībā tas ir vienīgais pieejamais instruments, lai samazinātu šo te apjomu, un tāpēc komisijai būtu jāpraugās uz prognozēm no dalību valstu puses tieši attiecībā uz maksājumiem. Un man šķiet, ka šajā te maksājuma līmenī mums ir jābūt ļoti stingri no, nostāja, mēs nedrīkstam pieļaut nekādu samazinājumu. Un tas, tā, tas būtu par tādu vispārīgo pieeju. Tad vēl Mums vēlreiz vajadzētu izpētīt budžetu, jo tas ir budžets 2012. gadam, bet ir jāņem vērā daudzgad finanšu programmēšanas eh, kopējā aina. Mums ir jāpatur prātā, kāda ir mūsu stratēģija. Un tieši to es esmu mēģinājis darīt 16., 17. un 18. punktā. Ja jūs paraugaties uz tiem palielinājumiem un skatat tos finanšu kontekstā, tad jūs redzēsiet, ka daudzas no tām lietām, kas ir 2020. stratēģijā, piemēram, 7. ietvaru programma, Galileo un citas programmas, tāpat arī progress Marko Polo, ja mēs paraugamies uz 13. gadu, uh, Te ir runa arī par transporttīkliem, Erasmus, mūža izglītības programmu un tā tālāk. Tur ir ļoti neliels palielinājums. Un neaizmirsīsim, ka 37. pantu starpiestāžu nolīgumā Pirmajā sadaļā komisijas 12,6% saistībās un 6% maksājumos. Matemātiski spriežot, ir jāpatur prātā, ka pa šeit ir arī finansējums, kas paredzēts ITER, bet par to vēl nav panākt vienošanās. Un tad vēl ir 64 miljoni eiro samazinājums attiecībā uz septīto ietvaru programmu, un tas arī ir ļoti būtiski. Uh, jo sportam un enerģijai, enerģē, sports un enerģētika šobrīd ir tāds kā jauns joms, kas mums ir jāpēta. Un, protams, mums ir jānorāda, ka šeit mums ir pavisam jauns pilnvars un mums ir nepieciešama jauna resursa, ir jāiegūt lielāka resursa gan enerģētikas jomā, gan, teiksim, tādās apakšjomās kā enerģijas diversifikācija un tā tālāk. Uh, Pārējot pie trešās sadaļas - imigrācija. Trīs no četrām programmām šobrīd uh, saņems lielāks, fin lielāku finansējumu, bet nevis tādēļ, ka tur būtu kāda ārkārtas situācija. Ja mēs paraugamies uz sākotnējo plānu un finanšu programmēšanu, tad priekšvēsturi meklējam 2007. gadā. Taču nav paredzēts uh, pal palielināt budžetu bēgļu fondā, kas būtu bijis ļoti nepieciešams, ņemot prātā, ņemot vērā to, cik uh, situācija šobrīd ir aktuāla. Tāpat arī finansējums Frontex aģentūrai, kā es jau sacīju attiecībā uz 3B sadaļu. Šeit varbūt līders nav sports, kas ir mūsu tā, tā kā jauna kompetence, neaizmirsīsim to. Un tad tiek divkāršot pašreizējais uh, apjoms salīdzinoši ar uh, iepriekšējo gadu. Tas var radīt zināmas problēmas, un līdz ar to citās Eiropas programmās varētu būt nepieciešams samazināt budžetu. Tad vēl ir jautājums par to, cik, ko varēs panākt uh, ar, ar šo te budžetu, ņemot vērā, ka pastāv liels problēmas vidusjūras valstu reģionos. Uh, Jebkurā gadījumā šī budžeta līnija ir nepieciešama, lai paust mūsu vajadzības ne tikai tagad, bet arī turpmākajos dažos gados. Piektā sadaļa. Atcerieties, pagājušajā gadā mums bija plašas debatas. Mēs norādījām, ka budžeta samazinājums nedrīkst apgrūtināt programmu īstenošanas procesu. Un dažkārt ir jāsaprot, ka šis te budžeta samazinājums nedrīkst negatīvi ietekmēt operatīvās programmas. Uh, Pagājušajā gadā 20. aprīlī mēs ļoti aktīvi diskutējām par šo jautājumu, un tagad mēs atkārtojam, ka vajadzētu pievērst lielākie vērību arī Eiropas skolām. Runājot par aģentūrām, ir jāpievērš uzmanību tādam jautājumiem kā caurskatāmība. Mēs tagad velkam ciešāk jostas, bet te pašā laikā mums ir jāatceras, ka šie ir tādi instrumenti, kas var, kuriem var būt strateģiska nozīme. Un uh, ir jāsaglabā šo aģentūru iespējas eh, operatīvi strādāt. Paldies! Paldies, Frančeska, par šo ziņojumu. Paldies par šo skaidro prezentāciju. Pokoškungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. es saskatu fundamentāls problēma šajā ziņumā no saturiskā, strateģiskā, bet arī no taktiskā viedokļa. Sākšu strateģisko pusi. Es domāju, ka ir svarīgi atzīt, ka no Eiropas komisijas puses tas ir būtisks panākums, ka viņi E, piedāvāt 4,9% pielikumu budžetam nākamgad. Pilnīgi piekrīt daudziem Frančeskas minētiem argumentiem par to, ka prioritātes gan politiskās, kas nāk no parlamenta, gan arī ekonomiskās, kas nāk vairāk no Eiropas komisijas, neobligāti ir labi atspūgļotas konkrētajos skaitļos un budžeta struktūrā ko mums ir piedāvājusi Eiropas komisija, un tomēr tas ir vienkārši nepieņemami no mūsu puses argumentēt vienmēr, ka e, mēs nožēlojam, ka <clears throat> budžets nepieaug vēl straujāk. Viss dokuments ir pilns ar šādam nožēls paušanām. Ir vismaz kādas 30 gadījumi, kur mēs sakam, uh, ka eh, mēs ļoti nožēlojam, ka budžets neaug vēl straujāk un tā tālāk, un nav neviena teikuma, kur būtu rakstīts sašaurinām budžetu straujāk. Būsim atklāti. Decembrī mēs būsim mm, ļoti priecīgi, ja būs 4,9% eh, pielikums budžetā, bet nebūs tāda. Es jums varu visiem apstiprināt, ka līdz decembrim mēs būsim ļoti priecīgi ar 3% budžeta izaugsmu Jo tas ir tas, kas Eiropas padomē ir plānots, vai pat vēl mazāk, ja jūs jautāsiet dažām no uh, viņu valdībām, bet nu redzēsim, kā lietas attīstīsies. Bet runājot par argumentāciju, tā ir pilnīgi eh, nekonsekventi vairākās jomās. Eh, paskatīsimies kaut vai piekto punktu. Apgalvot, ka nav jēgas samazināties budžeti, jo tam nesot nekāda sakara ar 27 dalību valstu uh, E, milzīgo kopīgo e, e, valsts parādu, tas nav pārliecinoši. Mums ir arī jābūt taupīgiem un saprātīgiem rīkojoties ar savu budžetu līdzekļiem. Ne jau tāpēc, ka mūsu budžets nav tik plašs kā dalībvalsts budžets, bet mēs arī esam atbildīgi nodokļu maksātāju priekšā tērēt efektīvi savu, savu budžetu līdzekļus. Uh, argumentēt, ka mums nav jāsamazina budžets tāpēc, ka uh, tā daļa vispārīgajā parādā ir ļoti vājš arguments, jāsaka. Patiesībā ir taisno otrādi. Ja ir šāds milzu parāds dalībvalstu budžetos un dalībvalstu publiskajā sektorā, tad ir vēl viens iemesls būt uh, uh, ļoti rūpīgiem caurskatot katru budžeta pozīciju, eh, dažreiz pieļaujot, kā Frančeska sacīja, eh, pielikums, bet arī citreiz samazinājums. To es gribētu uzsvērt. Un es neredzu nemaz šādas piemēras, kur mēs piedāvātu saš, samazināt budžetu. Un pats pēdējais taktiskais aspekts. Ja jūs ņemsiet vērā mācības par budžeta sarunām pagājušajā gadā, Mēs visi atceramies, ka tas, tās bija smagas sarunas. Dažreiz tas bija gluži vai traģiski. Ar visu cieņu visiem sarunu dalībniekiem, tie skaitā arī Beļģijas prezidentūrai. Un es nedomāju, ka šogad būs daudz vieglāk. Mums jābūt ieinteresētiem, eh, ka Eiropas komisija būtu mūsu pusē, nevis padomas pusē Bet ar šo dokumentu mēs komisiju drīzāk atstumsim tā vietā, lai pārvilkt viņus savā pusē. Paldies! Paldies, Fenkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēd. Un liels paldies Franceskai Balzānī. Es domāju, viņa ir ļoti konstruktīva un disciplinēta ziņojuma sastādījusi Bokraškungam. Gribētu teikt tā. Paskatīsimies uz realitāti. Kas ir noticis gadu gaitā? Eiropas Savienības budžets ir samazinājies, ja mēs skatāmies uz tā daļu no Eiropas eh, koprodukta. Tā vietā, ka Eiropas eh, dalībvalsts ir Eiropas, budžeta, uh, Eiropas Savienības budžeta apgrūtinājuši ar jauniem uzdevumiem. Es nezinu, vai Bokroškungs uh, īsti realitāti uh, E, pareizi saprot un attēlo. Mums ir jauns politikas uzdevumi, jauna problēmas jārisina ar to pašu budžetu, kas mums bija senāk e, īstenībā. Tā tad e, nedrīkst skatīties uz lietām sagrozīt. Un mums ir arī jārunā ar precīziem skaitļiem, runājot ar padomu. Es domāju, ka komisija ir izvēlēsies ļoti gudru pieeju. Viņi ir piedāvājuši 4,9% budžeta pieaugumu bet politiskie lēmumi jau īstenībā ir pieņemti, un vairākām uh, programmām vajadzēja īstenībā, nu, es pēcicināju, ka mums vajadzēja iet vēl soli tālāk, jo mums ir politisks apņemšanās, mēs esam izdarījuši solījumus ne tikai dalībvalstīm, arī reģioniem, pašvaldībām un daudziem uh, Eh, svarīgiem Eiropas eh, tautsēmniecības spētājiem. Budžeta eh, vēl radikālāk sašaurināšana nekā komisija piedājas nebūs, nedos labumu dalībvalstīm, kā Bokrošs kungs sacīja. Tas tikai dot labumu dažām dalībvalstīm, bet lielākā daļai tas problēmas sagādā. Jo jā, mūsu pienesums dalībvalsts budžetom ir konstruktīvs Jā, mēs varam droši vien eh, izdevumus šeit eh, vēl samazināt, bet neaizmirsīsim, ka mūsu maksājumi palīdz pārvarēt krīzi. Un tas arī ir galvenais uh, Frančiskas Balcānī arguments. Tātad es domāju, ka mums būtu jāizdara spiediens uz padomi uh, stāties pretim šim izaicinājumam. Ko viņi vēlas, lai mēs darām? Viņi vēlas, lai Eiropas Savienība uzņems daudzas jaunas uzdevumus e ES 2020. gada uh, plāns, eh, eh, eh, ko viņi vēlas, lai mēs daram. Lisabons līguma visi jaunie izdevumi. Mums ir jāizvirz strateģisks prioritāts, arī ņemot vērā to, ko Eiropas Savienība var darīt, lai palīdzētu valstīm izkļūt no uh, krīzes. Un tieši tam vajadzētu būt mūsu stratēģijas svarīgam punktam. Uh, Eh, un tad vēl gribētu teikt, ka mans galvenās bažas ir saistīts ar ceturto kategoriju. Mums ir daudzas jaunas vajadzības, īpaši, kas attiec uz kaimiņu attiecību politiku, dienvidiem, vidusjūras reģionu. Mēs vēl nezinām, eh, ko komisija viss jaun nāks klājā jauniem eh, priekšlikumiem un tam līdzīgi, bet viņi jau tagad piedāvā, ka mums būtu jāfinansē dažas no šīm prioritātēm, sašaunot attīstības programmas, DCI programmu, e IPA pirms iestāšanās prām, un es tiešām nevaru tam piekrist. Tās mums ir svarīgas politiskas prioritātes, un es nedomāju, ka ir pareizi. E, um, sašaurināt mūsu izdevumus, e, lai mēs varētu dot savu ieguldījumu tūkstošgadus mērķu sasniegšanā. E, šādi svarīgi mērķi, arī kas mums ir vidusjūras reģionā, e, es nedomāju, ka tā būtu pareizi. Viņi to e, pamato ar to, eh, ka likumdošanas implementācija ir DCI un IPA programma eh, būtis daļa, tā ir, bet tāpēc nav jāsamazina izdevumi, jo joprojām tie, tā ir politiska prioritāte. Mums ir jāuzlabo implementācija, tas ir svarīgi, tur mums jāpieliek pūls, un uh, E, tādēļ es arī esmu zinām mērā nobežījies par dažiem samazinājumiem piektajā kategorijā. Ja mēs administratīvo pusi par daudz samazinām, tad mums arī būs problēmas ar e, implementācijas uzlabošanu. Mums ir nepieciešami darbinieki, lai implementāciju uzlabotu. Neaizmirsīsim to, esmu diezgan droši, ka varam būt efektīvāk un tam līdzīgi bet tomēr domāsim par savām prioritātēm. Es domāju, ka tās būtu tūredzīgi, ja mēs eh, vidus jūru, skaraugoties uz vidus jūru, DCI un IPA programmas sašaurinātu. Nobeigumā. Frančeskas ziņojums, manuprāt, ir ļoti labs. Mums ir varbūt eh, daži punkti vēl beigās jāpieliek, jo ziņojumā <clears throat> ir divi uzdevumi. Viens ir uh, tāds vispārīgs pārdoms par budžetu, eh, projektu, prioritāšu noteikšanu un tā tālāk, bet otrs ir mandāts trilogam, un mums būtu nepieciešams eh, eh, mēģinājums identificēt, ko mēs varētu panākt trilogā. Parasti trilogi nav sevišķi konstruktīvi izrādījušies, jūlijā mēs maz ko esam varējuši panākt, izņemoties var atgādināt komiteju, kad es biju pirms kādiem desmit gadiem referents. Uh, tad mēs duci jautājumu um, trilogā jau spējām atrisināt jūlijā. Bet, nu labi, tas tā. Uh, izvirzīsim vismaz dažus mērķus, kurus mēs varētu jūlijā trilogā um, kaut kā sasniegt. Paldies, Johan! Nu, tad paliksim arī pie tā, ka šajā reizē mēs uzstādam sev par mērķi, ka būsim trilogā tikpat veiksmīgi kā toreiz 2003. gadā, toreiz, pateicoties toreiziem referentu kungam. Eh, liberālās grupas pārstāvs. Paldies, priekšsēd. Pirmkārt, es domāju, mēs visi gribam eh, nenonākt atkal tādā situācijā, kādā bijām pagājušā gada decembrī. Šajā ziņā mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz to, ko sakam, ko mēs ierakstam šos dokumentos kopumā referentes sagatavotas dokuments ir vērtējums pozitīvi. Es gribu viņai pateikties par ieguldīto darbu. Tāpat laikā mums ir arī jādomā par to, eh, ko mēs vēlamies panākt ar savu dokumentu, kādas signāls raidam, paturot prātā situāciju, kāda mums bija pagājušā gada decembrī. Šeit mums ir jārod līdzsvars ar Bokroškunga sacīto un uh, referentes mērķiem. Ja mēs negūsim e, panākums ar to, ņemot vērā arī dažu dalību valstu reakcijas uz komisijas priekšlikumu e, pirms lieldienām, tad mums būs atkal sarežģīta situācija. Labāk no tās izvairīties saulēcīgi. Īpaši ņemot vērā, ka tajā pat laikā, ka mēs e, par nākamo daudzgadu plānu tajā pat laikā vedam sarunas. Frančiskai par sesto punktu, kur runa par inflācijas Eh, eh, um, apjomu, vai mēs runājam par Eurostata uh, eh, aplēsēm. Ja šie skaitļi izrādītos neprecīzi, tas diezgan būtiski atsauktos uz uh, budžetu. Personīgi es apsveicu, ka komisija centusies arī negatīvas prioritātes identificēt labi, tas ir negatīvs termins, bet mēs runājam par eh, realokāciju, tā ir normāla uh, procedūra, uh, budžeta procedūrā, pirms mēs prasam papildus līdzekļus, mēs gribam pārbīdīt līdzekļus, un komisija censies to darīt. Es domāju, to mums vajadzētu apsveikt. Tad es sagaidu no Jērana sacītā, ka varbūt ir dažas Uh, līdzekļu pārbīdes, kuras dažas grupas īpaši uh, par kurām nepriecājas, to es varu saprast, bet principā par uh, budžetu pārlikšanu no vienas pozīcijas uz citas, domāju, mums uh, vajadzētu to drīzāk apsveikt. Tad par 1A17 punktu, kur mēs runājam par šo um, elastību. Frančeska, vai mums ir skaitļi visai daudz gadu? Uh, daudzgad plānam, cik lielā mērā šie pieci gadi, eh, cik tie var eh, eh, absolūtos skaidros nozīmēt konkrētām programmām. Tas būtu interesanti, ņemot vērā to, kā mēs vedīsim sarunas. Tas būtu mans otrs jautājums. Un tad vēl neliels, neliels jautājums, pie tā es atgriezīšos, kad es savu atzinumu prezentēšu ITER jautājums, ITER problēmu. Pirmkārt, Pirms dažām nedēļām komisija mums prezentēja savus budžeta ierosinājumus nākamajam gadam, un ja mēs apskatām, kādi e, līdzekļi ir atvēlēti pētniecībai, e, uz pirmo acu uzmetienu likās ļoti jāpaki. Bet tad, ja mēs atskaitam tos līdzekļus, kas ir izmantot tikai iteras problēmu risināšanai, tur pētniecībai vairs īsti nav naudas nemaz. Tātad pieaugums izklausās labi, uz papīra eh, izskatās labi, bet problēmas rīt arī galvenais iemesls tam. Un es esmu ļoti kritisks par visiem šiem risinājumiem ITER uh, sakarā. Es neesmu nemaz apmierināts ar to. Es at, pie savā atzinumā atgriezīšos pie šī jautājuma, bet es priecātos, um, ja šis dokuments saskanētu ar manu atzinumu par Eiratomu risinājumu un 20. punkts arī te līdzīga situācija. Es domāju, ka mums jāpatur prātā tas, ka da, daudz naudas tiks atgriezta dalību valstīm, kas pagājuši gadu netikt izmantot milz naudu īstenībā. Un spontāni es gribētu sacīt, ka šie līdzekļi, kaut gan es zinu, ka ir labi tehniski paskaidrojumi, kāpēc tos nevar izmantot ITER problēmu risināšanai, politiski. Manuprāt, šos līdzekļus vajadzētu izmantot ITERas uh, Eh, finansēšanai. Tā vietā, lai kanibalizētu uh, septīto pamatprogrammu, ko komisija uh, plāns joprojām ir, tos nevar pieņemt. Pie tā vēl atgriezīsimies, bet es domāju, attiecībā uz ITER mums vajadzētu būt ļoti stingriem. Uh, ne tikai par jautājumu kā tādu, bet arī runa par komisijas sliktu finansiālu plānošanu. Komisija nebūtu nav ņēmusi prātā faktu, ka daudzos gadījumos mēs esam sacījuši, ka ITER risinājums mums nepatīk. Uh, bet eh, no komisijas puses nesam līdz šim nekādas izmaiņas redzējuši, kā viņi gatavojas ITER problēmas finansēt. Man tas ne, ne, ne pavisam ne, neapmierina. Tas neatiec uz ziņojumu kopumā, bet par ITER problēmu. Bet kopumā, es domāju, mēs varam uh, atrast kopīgu pamatu, bet es domāju, ka varbūt vajadzēs vēl vairāk šo to palabot. Paldies, kolēģi. Andrēsens kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies referentē par ziņojumu. Es gribētu atbalstīt Bokraskunga komentārs, ka es neatkārtošu viņu teikto, es vienkārši gribētu sacīt, ka viņa gaidas attiecībā uz 3,3% palielinājumu joprojām ir ļoti optimistisks. Man ir daži komentāri. Pirmais komentārs. Man nepatīk arguments par uh, par to, kā, kā ir procentuāli aprēķināts šis RAL, jo RAL neparāda to risku, ka kāds nevar savas saistības izpildīt. Bet tā vietā tas parāda, ka dalība valstis nevar šīs programmas um, absorbēt, ko tās ir uzņēmušās. Un tas ir tas, tā ir tā problēma, ko pirmkārt vajadzētu apsvērt runājot par budžetu, tad man šķiet, ka šī te problēma ir atstāta novārtā un būtībā tā ir nepareizi interpretēta. Otrā lieta, ko es gribētu sacīt, ir tāda, ka man šis ziņojums šķiet uh, ļoti attālināts no realitātes. Un te es tagad runāju par 53. punktu. Kā referente var kritizēt to, ka komisija nolēma neiekļaut programmas, kas ir saistīts ar sportu. Un nu, es atvainojos, bet sports nav prioritāte krīzes brīžos Eiropas Savienībā. Ka sākot no šī punkta, kas ir tāds labs piemērs, man šķiet, ka šī budžeta prezentācija nesaskana reālo situāciju. Paldies! Helga Tripel, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies Frančeskai par paveikto darbu. Viņas vērtējums ir tāds, ka ierosinātais maksājuma līmenis, ko ir ierosinājusi komisija un komisārs Levandovs, kas ar 4,9% palielinājumu ir uh, tas minimums, kas ir nepieciešams, lai uh, Eiropas Savienība varētu izpildīt savas juridiskās saistības, ko tā ir uzņēmusies pēdējo gadu laikā. Es gribētu uzsvērt, es zinu, ka šeit pastāv uh, pretrunas starp dažām politiskajām grupām parlamentā, bet mēs zinām, mēs pazīstam Levandovski, mēs zinām, ka viņš ir ārkārtīgi piesardzīgs cilvēks, viņš risina visus šos jautājumus saistībā ar budžetu palielinājumu, un tāpēc es domāju, ka tas pats par sevi saprotams atspoguļo komisijas darbu, un komisāra kolēģija saprot, ka visas tās saistības, ko Eiropas Savienība ir uzņēmusies, ja mēs tiešām vēlamies izdarīt to, ko esam apņēmušies, jo parlaments un padomi jau vienojās, ka ir nepieciešams šāds naudas apjoms. Un tāpēc es domāju, parlamenta loma šobrīd ir nevis pieslieties uh, padomas pozīcijai, vai, teiksim, 3%, kā Andrēsens kundze pieminēja, bet gan uh, iestāties par um, Eiropas interesēm, par to, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu izpildīt savas saistības. Un tāpēc mums vajadzētu pasvītrot Frančeskas nostāju un uh, to, ko aizstāv šī parlamenta politiskās grupas. Es domāju, ka būtu strateģiska kļūda, ja mēs tagad atgrieztos pie padomas pozīcijas, jo tad mēs padotos, mēs vairs neaizstāvētu savus intereses, savu politiku. Un uh, mums neizdotos uzvarēt, lai iegūtu labāks rezultāts Eiropas iedzīvotājiem. Tas būs grūti, mēs visi to zinām, bet ja mēs tagad padosimies, tad tā būs strateģiska kļūda. Bet tagad runāt par prioritātēm. Kā zaļo deputāti, es gribētu sacīt, ka es neaizstāvu maksājumu līmeni, ja tie nav domāti konkrētiem mērķiem un ja tā nav pārai uz ilgtspēju un um, ekoloģiskāku un sociāli iekļaujošāku politiku. Protams, tas nozīmē, ka mēs esam gatavi samazināt budžetu, un ja, piemēram, kaut kāds piešķīrums ir lauksaimniecības jomā, tad, uh, protams, uh, nauda tiek tērēt tādā veidā, kāds mums nepatīk. Bet, protams, mēs vēlamies izmantot šos fondus, lai ja mūsu politika būtu ilgspējīgāka un noturīgāka. Tā kā es domāju, izanalizēt Frančēskas priekšlikums, jāsaka, viņi ir iekļāvusi vairākus labus mērķus un Eiropas div... Savienības mērķus 2020. gadam. Uh, Te ir arī kaut kas par šo te pārējas domāšanu saistībā ar klimata izmaiņām, ilgspējīgas, ilgspējīgu attīstību un atjaunīgo enerģiju izmantošanu. Tā kā līdz ar to te ir labas lietas saistībā ar pirmo B kategoriju. Es domāju, ka to varētu vēl vairāk pastiprināt, lai šo pieeju vēl vairāk veicinātu, bet man ir arī ļoti žēl, ka daži punkti te tomēr ir tā negatīvi apsvalnot, un nu, Hagungs arī par to runāja. Netiek kritizēta komisijas politika attiecībā uz kodola aktivitātēm salīdzinājumā ar tādu nākotnē draudzīgāku energopolitiku. Es domāju, ka tā ir politiska kļūda, tā ir nelīdzsvarot pieejuma pateicoties ITA Komisija tagad pat samazinās eh, budžetu, kas ir domāts atomenerģijas pētniecības jautājumiem, un es domāju, ka tā ir pilnīgi nepareiz pieeja, ja mēs vēlamies pārveidot savu politiku. Un tāpēc šajā aspektā es gribētu kritizēt Frančēskas ziņojumu, bet eh, visā visumā mēs šo ziņojumu atbalstam. Paldies! Merci, Elga. Uh, Derek Vogan. Paldies, Helgār. Lūgan kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu uzteikt referents ziņojumu. Man šķiet, ka viņai ir ārkārtīgi grūts darbs izstrādāt ziņojumu tik sarežģītos finansiālajos apstākļos, jo mēs zinām par komisijas ierosināto palielinājumu, mēs tāpat arī zinām, kas norisinās padomēji, un padome vēlas koncentrēties tikai uz šo te kategoriju palielinājumu, un mēs zinām, ka kāds, kāda ir viedokļa dalība valstīs, dalība valstis. Dažas pat ierosina iesaldēt budžetu, citas vēlas, lai inflācija būtu tātad šis te 2,7%, citas savukārt piekrīt 4,9% skaitlim. Man jautājums ir tāds, kādu taktiku parlaments izmantos un kā rīkosies budžeta komiteja, cik smagi mēs cīnīsimies par šiem 4,9%. Ja par to centīsimies, tad kādā veidā, kādus instrumentus izmantosim, kāds ir, tad ir, kāda instrumenta ir mūsu rīcībā, ja mēs pieļausim samazinājumu, tad kādus samazinājumus lai tas būs līdzīgi, kā komisija rīkojās pagājušajā gadā, vai arī, teiksim, mēs eh, norādīsim, ka papildus finansējums ir jāpiešķir prioritāriem jautājumiem, un tad pētīsim, kur projekti ir svarīgāk, kuri nē. Es domāju, ka mums ir jāraugās uz mūsu prioritātēm. Nav pieļaujams, ja visur notiek samazinājums, jo pagājušajā gadā jau atklājās tas, ka ir dažas programmas, kas varbūt ir svarīgākas nekā citas. Tāpēc ir jā, jāpēt, kādas ir šīs te prioritātes. Man ir, daž, man ir zināmas bažas par dažiem komisijas priekšlikumiem. Piemēram, atkal komisija ierosina par 100 eh, tūkstošiem samazināt finansējumu Palestīnai. Es domāju, ka uh, tā ir liela kļūda, jo šobrīd pēc samierināšanās procesa starp Hamas un Fatu situācija sāk uzlaboties, un tāpēc es domāju, ka mēs nedrīkstam tagad samazināt par 100 miljoniem eiro šo te budžetu, kas ir paredzēts Palestīnai. Un jautājums par sportu jau arī tika pieminēts. Uh, Protams, mēs atbalstam sportu, jo sports nāk par labu tik daudziem cilvēkiem daudzos dažādos veidos, un tāpēc mums ir nepieciešams finansēt pro sporta projektus. Komisija šobrīd finansē dažus tādus projektus. Uh, Līdz ar to jāsaka, mums Eiropas Savienībā ir uh, arī jaunas saistības, un tāpēc vajadzētu atvēlēt līdzekļus arī šo saistību īstenošanai. Mums būtu nepieciešama vispārīga stratēģija, jārunā par prioritātēm un jādomā, kāds būs, kāda būs mūsu stratēģija trilogā par um, nākotni. Paldies! Džems Ellis. Paldies, Derek. Alas. Džems Ellis, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir trīs komentāri. Pirmkārt, šajā konkrētajā diskusijā es nesaklausu, un būtībā tas saistīts ar visām finansēm gan Eiropas Savienībā, gan ASV un visā pasaulē. Ja jūs lasat, kas notiek Amerikas Savienotajās valstīs, tur ir miljardiem lieli parādi, un, un daži pat saka, ka viņiem ir jāpalielina šis te parāds. Es redzu, ka tas ir tāds ļoti politizēts jautājums, tas ir politizēts jautājums arī dažās dalība valstīs, kur ir milzīgs valsts parāds, un ķīnieši iepērk um, eiro obligācijas, lai finansētu ekonomiku. Un nu, tas ir tā vispārīgi runājot. 2020. gada stratēģija, vai tiešām mēs vēlamies, lai ķīnieši finansētu mūsu parādu vai daļu no mūsu parādu, vai arī mēs vēlamies atbrīvoties no savu parādu un padomāt par to, kā atjaunot mūsu finanšu veselību. Mēs nevaram šeit Eiropas budžetā rīkoties, neņemot vērā nacionālos budžets. Līdz ar to mums ir jāpadomā, kādas saistības mēs esam uzņēmušies. Daudzām valdībām ir saistības, no kurām tās ir atteikšās, tāpēc, ka tām nav naudas. Tā kā šeit, ja mēs runājam par šo te budžetu, mēs nevaram teikt, jā, mums te ir dažādas saistības un, un attiecībās kategorijām es domāju, ka Frančeska ir laba labi eh, pastrādājis, bet ir jāuzdod sev jautājums, jā, mums ir šīs saistības, bet vai mums ir nauda, vai mēs varam to īstenot, un tāpēc komisija tagad sāk tomēr eh, apsvērt samazinājums dažādās kategorijās, un mums ir jārēģē jautājums, un tas mans ko, otrais komentārs ir, kā to izdarīt. Šeit ziņojumā trūkst darba dokumenti par tādām būtiskām tēmām, kas būtu nepieciešams mums budžeta komitejā, lai mēs saprastu, kā rīkoties. Un es domāju, ka divi dokumenti, ja paturpināšu Fermkunga teikto, kādas ir mūsu strateģiskās prioritātes. Mēs nevaram uzskatīt visu par prioritātēm. Bokras kungs jau arī to pieminēja. Viņš saka, jā, diemžēl mums ir trūkumi visur, bet mums ir jāspēj pateikt, To mēs parlaments vēlamies darīt, bet savukārt šo te nē. Un es domāju, ka šajā komitejā, kā es esmu redzējis iepriekšējos dažos gados, mēs pārāk daudz esam uh, mainījuši savas prioritātes mums ir jāuzņemas atbildība šajā te komitejā, mums ir jānosaka, kādas tad ir tās budžeta prioritātes, un tas jau ir tas mūsu darbs, mums ir jāpasaka, jā, mums ir tik un tik daudz naudas, mums ir tādas un tādas prioritātes. Uh, Tā kā mums ir jāatjaunina, protams, debats par 2012. gada budžetu. Un te ir daudz dažādi jautājumi. Protams, ir liels apmulsums. Pagājušajā gadā prezidentūra bija vienā pusē, budžeta komiteja otrā pusē, bet mums ir jāuzņemas atbildība par 2012. gada budžetu, kur tad īsti aizies šī nauda. Tā kā mums ir jāsāk domāt par strateģiskajām prioritātēm, par kur mēs ieguldīsim to naudu. Tāpēc es gribētu redzēt tādu kā darba dokumentu, varbūt koordinātori varētu mums parādīt, kā šo dokumentu veidot, lai varētu, teiksim, virzīt komiteju un uh, mēģināt domāt par to, kur tad strateģiski virzīties. Otrs negatīvās prioritātes, mēs to redzējām vadlīnijās, tur bija tas pieminēts, bet uh, šajā dokumentā, kas mums tagad ir priekšā, ir teikt, mēs gribētu, lai komisija precizē uh, Tad, kad mēs kā parlamentārieši sākam savu darbu, un ja mums ir jāpilnvaro, teiksim, maksājums, tad, eh, nu, mums ir arī jāspēj pateikt, ka, nu, šīs te programmas varbūt nav pareizas, un es domāju, ka mūsu vadība neko nav darījusi, lai noteikti, kur tad ir tā līnija, pie kuras mums ir jāpieturs. Merci, James. Monsieur Kozlik. James, paldies. Kozlik kungs, lūdzu. Ďakujem, pán predseda. Jā, vis... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu mācīties no iepriekšējiem gadiem. Mēs esam pievērsušies 2011. gada budžetam. Eiropas parlaments vēlējās par 6% pa, eh, palielinājumu sasniegt. Bet Slovākijas mēdījos eh, bija teikts, ka šis parlamenta solis tika apzīmēts tā, ka deputāts uh, laikam nebija īsti gudrs. Un patiesībā es vēlētos Bokaškunga viedokli atbalstīt, jo pastāv arī politiskais līmenis. Svarīgi ir tas, ka Eiropas parlamentā ir 700 brīviem mandāti. Katrai atsevišķai personai ir savs priekšstats par prioritātēm un katrs vēlas to īstenot. Un tāpēc arvien grūtāk ir vienoties par to, kurās vietās varētu eh, samazināt budžetu. Ir apmēram 3% limits, eh, kur robežos mums mēs varam palielināt mūsu izdevumus. Tā ir robeža, mm, pēc kuras mums jāvadās 2012. Eh, gada budžetā. Mums vajadzētu to paturēt prātā, kad mēs uh, veicam samazinājumus. No otras puses, valstu finanšu ministri vēlas samazināt maksājumus Eiropas Savienībai, un no otras puses tie, viņi vēlas pēc iespējas vairāk saņemt savu valstu budžetiem. Tā ir tāda paradoska situācija, bet tas ir fakts. politiskie spēki drīzāk atbalsta samazināšanu. Tā, un 2011. gada pieredze rāda to, ka mēs nedrīkstam stādīt mūsu mērķus un gaidas pārāk augsts. Protams, ir svarīgi finansēt Eiropas politikas. Pilsoņi vēlas un akceptē to, ja tiek veikt samazinājumi, bet no otras puses. Uh, pamata prioritātes, par kurām mēs vienojamies, e, bū, tām būtu jāsaņem nepieciešamais finansējums. Paldies, Fernandes kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vēlētos sveikt referentu ar paveikto darbu. Gribētu tagad izteikties par piekto kategoriju. Īpaši atteci par 71. Runa šeit ir par trilogu. Varbūt mums vajadzētu teikt, ka, ka glāze ir pu, pa pusē pilna un nevis pustukša, jo tam ir pavisam cita nozīme. Ja runa ir par sarunām, un ja mēs visi uzskatām, ka komisija un padome savu darbu ir paveikusi attiecībā uz samazinājumiem. Mums varbūt nevajadzētu tā vietā, lai teikt, ka mēs nesakojam komisāra kunga rekomendācijām, kurš ir norādījis zinām pieaugumu procentos, atspūgļodams to, un parlaments, parlamentam attiecīgi jāiesniedz um, plāns samazināšanai, un ja mēs vēl tagad domājam par tālākiem samazinājumiem, uh, papildus sākotnējas sa samazinājumiem. Tad mums jāņem vērā arī tās kompetences, kas mums kā parlamentam ir. Un, ja runājam par inflācijām, par inflāciju, tad uh, mēs uh, samazinām visa projekta vērtību, ja mēs sakām, apgalvojam, ka mēs nevarējām īstenot šo vienu procentu. Bet ņemot vērā šīs minētās kompetences, kuras mums ir attiecībā uz budžetu. ņemot vērā budžeta struktūru un apjomu, eh, mums vajadzētu tomēr spēt sasniegt šo mērķi. Parlaments savu mājas darbu ir izpildījis. Arī padomējumu komisijai jādara, jāveic savs darbs, lai um, atbilst aktuālai situācijai, un mums nevajadzētu tikai iesniegt uh, samazinošu budžetu, samazināt budžetu, bet šim budžetam jābūt piemērotam mūsu svarīgajiem mērķiem, lai parlaments tiešām varētu labi veikt savus uzdevumus. Slikta pārvaldība. Kaut kas tāds nedrīkst notikt. Principā mums ir nepieciešami pietiekami lieli līdzekļi lai paveikt to, ko Eiropas pilsoņi no mums sagaida. Tāpēc pateicos par šo ziņojumu. Ar šo ziņojumu um, mēs uh, saņemam tādu kā nelielu brīdinājumu, jo varbūt ne visās aspektos esam izdarījuši savu, savus mājas darbus attiecībā uz budžetu. Paldies! Fērna kungs. Es atvainos, ka vēlreiz lūdzu izteikties, bet man te ko, izteica dažs komentārs par man teikto, un vispirms, es domāju, ka man jārēģē. Vispirms par Elsonu kungu un ekonomikas attīstību. Es te nopietni saku, es nedomāju, ka. Uh, ka izēja no krīzes ir tikai šajā te taupības politikā, tāpēc, ka ekstrēma taupības politika izraisa jaunas izmaksas, ne tikai attiecībā uz uh, ilgstošiem bezdarbniekiem, bet arī citās jomās, piemēram, Economist un Financial Time jau ilgu laiku brīdina par situāciju, ka ekstrēma samazinājumi, piemēram, tādās valstīs kā Grieķijā un Portugālē situācija var pasliktināt, un mēs, teiksim, nevarēsim nekādīgi to situāciju vērst par labu. Es domāju, ka mums vajadzētu tiešām padomāt un uh, pretoties idejai, ka uh, valsts budžetu būtu tikai jāsamazina, lai, krīze, lai iziet no krīzes. Es domāju, ka mums ir jāredz, ka ir strateģiskās prioritātes, kas ir ļoti būtiskas atjā, ekonomikas atjaunotnēm. Tas ir īpaši attiecas uz nodarbinātības veicināšanu un tā tālāk. Otrkārt par negatīvām prioritātēm. Te es esmu atvērts, es esmu pilnībā atvērts šādai diskusijai, bet es domāju, ka tie, kas pamatā atbalsta samazināšana, tiem vajadzētu būt atbildīgiem arī par ierosinājumiem. Ja ir šīs lineārās uh, samazināšanas, tas ir, tā ir opus, tā, tā ir pilnīgi pretēja prioritāte. Mēs nevaram teikt, ka uh, ka tas būtu pareizi, jo lineārs samazināšana negatīvi ietekmētu arī pētniecību un attīstību, un līdz ar to tas būtu nepareizi. Ja padoma ir gatava ierosināt samazinājumu kopējā lauksaimniecības politikā vai kohēzijas politikas jomās, kur tā ir gatava pateikt, jāpiedodiet, šīs programmas nestrādā, tad es esmu gatavs to apspriest, bet viņiem būtu jānāk klajā ar priekšlikumu, jo viņi ir tie, kas iestājas par budžeta samazinājumu. Paldies! Merci bien. Monsieur, Monsieur Bokroš veut <laughs> poursuivre ce... Paldies, Bokoškungs. Vai jūs vēlaties turpināt šo dialogu? Es ļoti atvainojos, bet tā kā Fermkungs vērsās pie manis, man nav nekādas izvēles, man ir jāatbild. Es esmu pateicīgs viņam par uh, lekcijām ekonomikā, bet es nedomāju, ka šeit ir īstā vieta un īstais brīdis tādām sarunām. Bet, nu, pateikšu skaidru un gaišu. Neviens neaizstāv līnijā ar samazinājušanu visur. Tā kā lūdzu nepārprotiet mūs. Mēs tikai sākām, varbūt es te varētu arī atsaukties uz dažiem citiem deputātiem, kas līdzīgi man izteicās. Mēs tikai sākām, ka Vispārīgais 4,9% lielais palielinājums nebūs reāli izpildāms. Pirmkārt tādēļ, ka jūsu valdība, tātad Zviedrijas valdība tam ir pret. Jūs jau varat teikt, ka es nesaprotu reālo situāciju varbūt jūs labāk varat noformulēt savu sakāmu un sak sakot, ka es to interpretēju citādi. Bet, protams, mums visiem ir tiesības realitāti interpretēt dažādos veidos. Uh, Un te nav runa par lineāriem samazinājumiem, bet tieši tā kā Elis kungs sacīja par to, kā uzsvērt pozitīvās un negatīvās prioritātes. Un, protams, tas pirmkārt ir uh, sura komitejas uzdevums. Tieši tur ir vairāk jāuzsver tas, ko, kas mums prāt, mums prāt ir labi ilgtermiņā, bet ir pilnīgi skaidrs, ka šāda te vispārīga budžeta palielināšana ir nereāla, un es nedomāju, ka līdz de decembra beigām kaut kas tāds būs. Tāpēc būtu daudz labāk, ja mēs jau no sākta gala rēķinātos ar reālo situāciju, ja mēs mēģinātu noformulēt gan savu stratēģiju, gan taktisko pieeju, jo tā mēs panāksim vairāk. Paldies! Uh, Paldies! Nedomāju, ka kāds šeit vēlas pamācīt šeit citus eh, ekonomikas jomā. Tomēr mums ir ļoti interesanta eh, debata un domāju, ka tas ir arī ļoti labi. Varbūt atsevišķi komentāri no ma manas puses. Ieļaujiet man to darīt pirms Frančeska izteiks savus secinājumus noslēgumā. Arī es nu, biju kopā ar Alasanu kungu, atgriezos tikko no ASV, un tur um, es uh, kontaktējos ar uh, ASV kongresu. Bet uh, es tur tikos ar um, ekonomikas zinātniekiem, un tie man atstāja šādu iespēju. Pirmkārt, šie um, ekonomikas eksperti taustās tumsā par to, kāda, kāds varētu būt šīs taupības politikas sekas tu, turmākajos gados. Šeit viedokļi ir ļoti dažādi. E, viss ir viens prāts par to, ka vien, mums būtu jāizdod mazāk naudas, mums jāizvērās no deficīta, mums jāsamazina pārādi, bet vienlaicīgi jādomā arī par e, nākotnes investīcijām. Ko tas nozīmē? Mums jāpieņem lēmumu par to, kāda izdevuma tiks atsaukti, bet kur tiks uh, palielināts finansējums, jādomā arī par laika grafiku, cik ilgi mums būs šī taupības politika, kad mēs varēsim to pārtraukt. Eh, šeit viedokļi ir dalīti. Līdz šim vēl nav neviena valsts, kur, kur kaut ko tādu būtu darījis. Jā, varbūt atsevišķas valstis, bet nekad nav bijusi bijuši tik daudz uh, nosacījumi vienkopus un nepieciešamības. Otrkārt, no politiskā viedokļa raugoties, um, eh, visi koncentrējas to, ka jāsamazina parādi, deficīti, jātāp, jātāp, un lielā politiskā diskusija ASV eh, tad koncentrējas uz to, vai turpmākajos desmit gados varēs ietaupīt 4 miljārdus dolāru. Šāds priekšlikums izskanēja no prezidenta Obamas puses. Un tātad mans kolēģis arī tur. Uh, viņam arī ir sava, mm, sava autoritāte. Mēs diskutējām par uh, budžeta projektu un uh, netik daudz par to, ko ierosināja prezidents, bet par um, budžeta mm, komitejas priekšlikumu. Un arī daudzās citās uh, zemēs pasaulē tā ir. Mūsu kolēģi šajā politiskā kontekstā atcerējās, un manuprāt, pilnīgi pareizi to, jo mēs atrodamies fāzē pirms sarunām ar uh, budžeta ministriem. Mūsu ministriem arī ir šī uh, uh, doma par to, ka mums jāsamazina izdevumi. Ne, mums varbūt uh, neobligāti šis, šī doma ir jāizpild, bet mums tā ir jāpaturprātā. Tālāk vēlētos vēlreiz atgādināt par trīs taktikas rekomendācijām. Pirmkārt, politiski un politiskās diskusijās mums ir jāiestājās par eh, saistībām un nevis par maksājumu saistībām. Es to gribu atgādināt Uh, lai tas neaizmirstos, jo bieži vien tas, tu tā gribās aizmirst, tas ir svarīgi iestāties uh, par šo saistību izpildi. Tik līdz, uh, kad līdzekļi ir um, saistīti, tad tie ir jāizmaksā. Padomē, mēdie, mēdījiem un sabiedrībā mums to vajadzētu atgādināt. Bet, ja komisija ierosina maksājuma saistības paaugstināt, tad tas ir tāpēc, ka tai tas ir pienākums to darīt, ir uzsākts atsevišķas programmas un tās ir jāsamaksā. Un, kas attiecās uz dalībvalstu līdzekļiem, kurus, kurus attiecās uz komisiju, lai finansētu budžetu, tad uh, aprēķinos, protams, tie, tās ir maksājuma saistības. Bet pirmām kārtām mums būtu jādomā par uh, šīm saistībām, ja runājot par maksājuma saistībām, tad uh, runājot Uh, grāmatvedību, kas, uh, ko kurš uh, veids. Un otrais, otrā, otrais ieteikums. Mēs nedrīkstam atstāt neizmēģināt nevienu iespēju, lai finansu un budžeta ministrus un lai viņus iesaistītu, lai viņi salīdzinātu valstu budžetu ar Eiropas Savienības budžetu. Tas to mums vajadzētu panākt, un tāpēc jau no paša sākuma es um, atbalstīju Frančeskas koncepciju. Eiropas uh, budžeta proces, procesam ir jāsa, jābūt saistītam ar Eiropas semestri, lai uh, stiprinātu valstu politiku koordināciju. Valstu uh, budžeta tos cenšas samazināt izdevumus, bet arī e, šeit, e, zināmi, e, izdevumi tiek palielināti. Tas, protams, ir dabisks process. Eiropas budžets sastāv pavisam citādi nekā valstu budžeti, jo valstu budžetos puse ir um, um dažādi pārvaldības uh, izdevumi, bet mums tie sastāv tikai 6%. Mēs vairāk uh, izdodam investīcijām, jeb ekonomiskiem pasākumiem. Tās ir kategorijas, kuras, kurās savukārt uh, valstu budžetos tiek samazināts ļoti maz, tieši otrādi tur piešķirvā papildus līdzekļus. Jā, mēs varam pārliecināt finanšu ministrus par to, ka Eiropas budžetu ir jāskata citādi nekā nacionālos budžetus, tad Mums viņiem arī jālūdz un jāaicina viņus uh, iesaistīties šajā šāda veida rīcībā. Tas man, tā man otrā rekomendācija. Tas nav nekas jauns, mums tikai vajadzētu paturēt to prātā un neaizmirst. Mums jāparāda dalībvalstu finanšu ministriem, ka atsevišķas dalībvalsts ka ne, ne tāpēc, ka atsevišķas dalībvalstis būtu slikti pārvaldījuši savu naudu, ne tāpēc mums jāveic tagad šie taupības pasākumi. Protams, atsevišķās valstīs taupības pasākumi būs lielāki, un tas ir tāpēc, ka viņas varbūt tiešām nelabi uh, rīkojās ar saviem finanšu līdzekļiem. Un tas, protams, tagad atsaucās uz kopienas budžetu. Un mēs varam atbrīvoties no šīs, to, šīs situācijas tikai tad, ja mēs atgriezīsimies pie saviem līdzekļiem. Mums jābūt tādiem mūsu rīcībā. Tie ir punkti, par kuriem mums arvien jārunā jo pieredze rāda to, ka ja mēs to vienu reizi trialogā pasakām, tad nevienu ja mēs otru reizi to sakām, tad mums, mūsos jau ieklausās, bet reakcijas vēl nav. Bet ja mēs trešo reizi to pasakām, tad mūsos ieklausās. Mēs saņemam negatīvu reakciju. Mums pēc 4., 5. un 6. reizes mēs varam cerēt arī jau uz pozitīvu reakciju. Tagad vēl pēdējais komentārs par taktiku. Iepriekšējā gadā mēs esam izmēģinājuši jaunu taktiku. Es pats iestājos par šo jauno taktiku, un šī taktika pastāvēja tajā, ka eh, ļoti agri būtu jau jāpasaka, ka mēs esam gatavi uh, pārņemt eh, padoms ieteikto skaitli, bet kā mm, pretī mēs sagaidām to, ka arī padome eh, spērs zināmas soļus, bet šī taktika, diemžēl, neattaisnoja sevi. Un redzēsim, kādu taktiku ierosina mums tagad mūsu referenta. pašreizējā brīdī, ņemot vērā diskusiju pašreizējo stāvokli, es drīzāk gribētu teikt, ka mums drīzāk būtu jāatgriežas pie sākotnējās taktikas. Tā tad konfrontācija, kas saistīta ar ikgada budžetu. Parlaments iesniegs skaidrs un prioritātes, kur, protams, atšķirsies no padomas skaitļiem un prioritātēm. Bet mums jā, jāapzinās faktu, ka ja mēs gribam labāku varu pozīciju iepratī padomēji, tad, un vairāk jau šodien to teica, ka mums jābūt spējīgiem atspūgļot arī negatīvās prioritātes. Ja mēs esam tādās sarunu, brī, sarunās gribam teikt, ka mēs gribam paaugstināt visas, visus prioritāšu e, finanses, tad, protams, šī mūsu saruna pozīcija nebūs pietiekami stipra. Bet, ja mēs no savas puses parā, parādīsim, ka mēs saprotam padomas e, e, loģiku, tad, un kā esam gatavi ņemt to vērā, bet vienlaicīgi mēs gribam uh, pastāvēt uz mums svarīgajām lietām un jautājumiem. Ja mēs uh, pastāvēsim uz mūsu prioritātēm, un ka mēs uh, esam gatavi daļēji šo pieaugumu uh, <clears throat> finansēt, ietaupiet atkal citās vietās. Ja mēs gribam, lai padome mūsos ieklausās, tad mums jābūt gataviem spērt tādu soli, ka mēs atsevišķās vietās varētu arī to padomē labi parādīt, un tad padomu mūs labāk ieklausīsies. Katrā gadā, katru gadu dalībvalstīs notiek vēlēšanas. Nākošais gads Francijā notiek parlamentu vēlēšanas, Spānijā arī. Itālijā. <clears throat> Labi. Domāju, ka rudenī mēs tad varēsim redzēt, kā vērtē šīs valstis uh, atsevišķus budžeta aspektus. Un mēs, tas būtu tāds komentārs no manas puses. Labi. Frančeska tagad uh, paldies secinājums. Bene, ringrazio tutti i colleghi perché, come ho detto, in apertura di questa seduta questo documento. Paldies visiem kolēģiem un kolēģiem. Es jau teicu, ka šis ziņojums, protams, jā, jāpapildina ar jūsu ieguldījumiem, ar jūsu komentāriem, protams. Un ir dažādi trūkumi, kurus nepieciešams aizpildīt arī attiecībā uz secinājumiem. Tāda jau arī bija jēga un tāda arī ir jēga grozījuma iesniegšanas un grozīšanas procesā. Es gribētu izteikt savus sākotnējos komentārus. Pirmkārt, izanalizējot šo te ziņojumu, es centos pēc iespējas caurskatāmāk pateikt, parādīt tās jomas, kurās nav palielināts budžets. Uh, Tas, piemēram, attiecas uz uh, finansējumu imigrācijas politikai. Es norādīju, ka komisija te ir ļoti apņēmīgi rīkojusies 12. gadam, un es gribēju vienkārši norādīt, ka tas viss atsaucas uz um, programmēšanas periodu laika posmam no 7. līdz 13. gadam, un tieši tajā laikā jau šie skaitļi tika attiecināt uz konkrētajām programmām. Tas ir ļoti būtiski, ja mēs vēlamies skaidri norādīt savu pozīciju, jo mēs vēlamies, lai pavisam skaidri apzināties, kāda ir pašreizējā situācija, un tas nozīmē, ka mums ir tiešām ļoti rūpīgi tas viss jāpārbauda, jo varbūt tāda, tāda gadījuma, ka izskatās, ka līdzekļi ir palielināti, bet, eh, ja mēs pārāgamies kontekstā, teiksim, kas jau bija iekļauts plānošanas, nu, tajā plānā 2007.13. gadam, tad situācija ir savādāk, nekas nav mainījies pēdējo piecu gadu laikā. Es jau te pieminēju ITER, kopējo lauksaimniecības politiku, septīto ietvaru programmu un tā tālāk. Es arī esmu vērsus jūsu uzmanību uz to, cik uh, būtiski ir 2020. gada stratēģija Un, protams, var būt tā, ka šīm jomām būs eh, beig beigās mazāk naudas atvēlēts nekā, teiksim, tik prognozēts pirms pieciem gadiem. Nu, varbūt, ka mēs te domājam tikai par budžeta rezervēm, bet būtībā nekas nav mainījies. Kā es jau sacīju, es esmu atvērta kritikai, konstruktīvi, labprāt uzklausīšu konstruktīvus ieteikumus, bet es domāju, ka uh, izvēršot šo te procedūru, mums ir jāsaprot konteksts, mums ir jāapzinās, ko īsti nozīmē šie skaitļi, palielinājums vai samazinājums, it īpaši salīdzinājumā ar uh, finansēšanas, uh, programmēšanas periodu sākumu. Mums ir jāsaprot, kāda ir situācija, kur šobrīd mēs atrodamies, un mums būs pietiekam daudz laika arī izstrādāt stratēģiju. Tad vēl. Es domāju, ka tagad mums ir nedaudz lielāka skaidrība par savām prioritātēm. Es iestājos pret horizontālu un vispārīgu statusu saglabāšanu. Tāpat tas arī no otras puses. Uh, Es domāju, ka mums ir nepieciešama, es nedomāju, ka mums ir nepieciešama lineāra pieeja. Ir vajadzīga tā daudz niansētāka pieeja, jāsaprot, kāds mūsu priekš, kas ir mūsu prioritāts, lai mēs varam izmantot budžetu tādā veidā, lai reaģētu uz aktuālajiem notikumiem un risinātu tās bažas, kas ir radušās, un, protams, nedrīkstētu aizmirst arī 2020. gada stratēģiju, jo tās, šī stratēģija izrietēja no plānošanas perioda, kas beidzās sestajā gadā, un, protams, mēs šeit visu būvējam uz pamatiem, kas tika radīti pirms pieciem gadiem. 2020. gada stratēģija smērķis ir palīdzēt mums izkļūt no krīzes un um, atjaunoties. Un es domāju, ka 2020. gada stratēģija mums noteikti palīdzēs. Tā ir jāfinansē un tā ir jāfinansē ar juridiskiem budžeta līdzekļiem. Un šiem palielinājumiem jau būtu jābūt stratēģiskiem, nevis tādiem vispārīgiem vai diskriminējošiem. Es domāju, ka tādā gadījumā mēs iegūsim pamatus, uz kuriem varam būvēt savu nākotni. Neaizmirsīsim, ka mums šobrīd ir tāds budžets, kas sastāv no saistību apropriācijām un maksājuma apropriācijām. Mums ir jāņem vērā un arī dalība valstu budžeti, jo tie ir ļoti nozīmīgi, jo gal galā uh, ir jāņem vērā, kāds ir viņu iespējas. Par negatīvo prioritāšu identificēšanu un par padomi. Ir tikai atliek minēt, kāds būs padomas viedoklis šajā jautājumā. Šie jautājumi ziņojumā ir apspriesti, un uh, tā ir tā diezgan delikāti, de, delikāti joma mūsu sarunvešanas nostājā. Te es gribētu atbildēt uz Triples kundas un Haglunda kunga teikto. Te ir visvairāk neatbildēto jautājumu, un uh, te ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem un vērīgiem sarunvešanas procesā. Es esmu centusies uh, ziņojumu izveidot pēc iespējas caurskatāmāku, pētot komisijas plēnus, piemēram, attiecībā uz ITER, mums ir jāpaturprātā, kāda ir mūsu strateģiskie mērķi. Mums ir jāatceras, ka 2020. gada stratēģija ir būtiska. Jāredz, ko katrs dara, Un jāsalīdzina arī šis budžets ar iepriekšējiem gadiem. 2020. gada stratēģija siet, kontekstā būtisks ir nākamais gads, bet, būt, protams, svarīgi būs arī tas, kas notiks pēc 13. gada. Paldies, paldies Frančeski, paldies visiem, kas deva ieguldījumu šajās diskusijās, runājot par mandātu triologam. Mums būs vēl viena viedokļa apmaiņa, kad runāsim 23. un 24. maijā. 24. maijas pulksten 12 ir grozījuma iesniegšanas termiņš, savukārt eh, šo ziņojumu budžeta komitejā ir plānots pieņemt 15. jūnijā. Un jūlijā to izskatīs plenārsēdē. Jābūt gatavam arī uz jūliju plānoto trilogu. Un tagad pārējām pie astotā darba kārtības punkta. Haglunda kungs mums prezentēs savu ziņojumu par Eiropas atomenerģijas kopienas pamatprogrammu kodolpētniecības un mācību pasākumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos jums prezentēt uh, sākotnējas uh, idejas sakarā ar Eiratomu pamatprogrammu. Šeit uh, vadošā uh, komiteja ir. Uh, cita. Um, itre, un kā es pagājušā intervencē sacīju, šeit ir lielā mērā jautājums ar ITER un kā to finansēt. Mēs runājam par ietvaru programmu 2012. 12 un 13 gadam, jo līgums neatļauj garākas programmas par 5 gadiem. Tad nu, mums būs eh, <clears throat> pagarinājums iepriekšējai programmai, kas bija līdz eh, šī gada beigām no 2007. gada, eh, kad tā sākās. Man bija tas gods sagatavot atzinumu. Pirmkārt, es domāju, ka šī ir laba iespēja mums pasvītrot vēlreiz to, kam es ceru lielākā daļa mums var piekrist, ka patreizējais izkārtojums, kad mēs uh, uh, Inte un Eratom risinājumu administrācijā gandrīz nekādīgi nevaram uh, piedalīties, mums neapmierina, mums nav finansiāli līdzekļi uh, arī to darīt, tā tas īstenībā turpināties nevar. Tātad šī laba izdevība mums uh, eh, pastāvjot uz to, ka mēs vēlamies labāk parlamentāro uh, kontroli šajā procesā. Īpaši arī attiecībā uz uh, sarežģītiem finansiālu lēmumiem attiecībā uz šo programmu nākotnē. Un tad mums ne, neizbēgam ir jāatgriežas pie reaktora uh, uh, finansējuma jautājumu ir komisijas priešlikums eh, pār līdzekļu eh, vai programmas pagarināšanu līdz 12-13 gadam. Arī tas ir ietverts Frančēskas ziņojumā šis jautājums, bet tas ir arī cieši saistīts ar Raimera daudz gada eh, finanšu ietvaru tēmu, kam viņš ir, refer, atzims, kam viņš ir ziņojums sagatavotājs. Tātad mums nāksies kopīgi rast risinājums šim jautājumam, un tad jāved sarunas ar komisiju un pārdomu par to. Kā es iepriekš sacīju, man neapmierina komisijas piedāvājums, kā risināt šo problēmu. Par saturisko pusi kur itre komitejai ir galvenā atbildība šeit. Man nav tik daudz, kur jaukties budžeta komitejas, no budžeta komitejas viedokļa, bet e, pastāv šīs finansiālas problēmas. Kā arī jau es iepriekš teicu, mēs zinām, ka no pagājušā gada ir diezgan plaši līdzekļi, kas nav izlietot. Komisija padoma ir bijusi diezgan radoša, lai rastu risinājums, kā ITER finansēt ar līdzekļu pārlikšanu, eh, un esmu pārliecināts, ja būtu politiskā grība, tad šos risinājumus varētu pavisam savādāk eh, panākt ar neiztērēt līdzekļu izmantošanu. Droši vien labi tehniski iemesli, kāpēc tas neiespējami, bet es domāju, un es domāju, mēs visi piekrītam, ja pastāv nopietna griba, tad arī rodas risinājums. Un man šķiet, ka šādas nopietnas gribas nav. Un tādēļ piedātais risinājums joprojām ir kanibalizēt septīto pamatprogrammu, ņemot vērā 2020. gada stratēģiju. Es domāju, šis ris piedātais risinājums ir ļoti negatīvi vērtējams. Arī ņemot vērā to no nu, budžeta uh, Uh, pārvaldīšanas vispārīgiem principiem raugoties, kā arī to, ka mums ir koplēmuma pilnvārs attiecībā uz budžetu. Tādēļ es priecājos, ka zaļā gaisma no parlamenta puses vēl nav dota šim uh, padoms un komisijas piedātam risinājumam, un mums jāmeklē labāk risinājumi. Vēl viena lieta, ko mēs šajā atzinumā varētu paust, ir tas, ka varētu būt prātīgi precizēt, no kurienes ņemt finansējumu šajā aktivitātē nākotnē. Uh, lai būtu skaidrāk situācija, kādas līdzekļas var tā izmantot, kādas nē, un lai nenonāktu vēlreiz līdzīgā situācijā, kādā mēs esam tagad. Tas varētu būt galvenais politiskais konflikts, kas ir komitejā pat labam, un konflikts ir turpinājis jau gandrīz gadu, un risinājums joprojām nav saredzams. Tātad arī tas ir svarīgs jautājums, kas mums būtu jārisina. Un tad vēl viena lieta. mums joprojām nav pietiekoši vispār informācija par visu šo procesu. Komisija tā gausi mums gatavo ietekmes izvērtējumu šogad eh, noslēdzamai piecgadu programmai. Viņi tiec vienkārši uz tādu tehnisku šīs programmas pagarinājumu pa divu gadu, diviem papildus gadiem, Varbūt, ka tas tiešām arī vienīgais risinājums tehniski, bet mums jāatceras, ka esam situācijā, kad budžets šim projektam kopumā, šai aktivitātei kopumā ir bijis nepietiekošs, ja precīzāk sakot, budžeta līdzekļu izlietošana. Un tādēļ, mm, es domāju, mums vajadzētu gan ietekmes izvērtējumu e, saņemt un tādu e, nopietnu daži interesanti dokumenti, kurus esmu ieguvuši no Francijas sarunvešanas procedūras. Diemžēl man nebūs iespēja pašam tevis iedzināties, bet droši vien, ka te varētu vēl tikt saņemta e, interesanta informācija, kas būtu ņemama vērā gala atzinumā, gal galā priekšsēd. Thank you. Atceroties notikums Japānā pirms nedaudziem mēnešiem, šī ir atkal svarīga iespēja uzsvērt kododrošības svarīgumu, kas ir arī Eiratom pamatprogrammas jautājums. Par to ir pilsoņi pat labam ļoti nobežījušies un ir jānodrošina, lai būtu pietiekoši finansējums kododrošības mērķiem. Arī tas mums šajā kontekstā būtu jāuzsver. Detalizētāk šie jautājumi būtu tad atstājumi itra komitejas ziņā. Viņi it kā ir kompetentā komiteja. Bet šie ir apmēram jautājumi, kurus es savā atzinumā gribētu uzsvērt, un es eh, labprāt jūsu ieguldījumā arī uzklausīšu eh, ar Francesku un Raimēru kopā strādāsim, lai parlamenta pozīcija būtu spēcīga, un parlaments varētu drīzāk savus mērķus panākt. Paldies priekšsēļ. Paldies, paldies referentkungs. Kā jau jūs pareizi norādījāt, budžeta komitejas delegācija apmeklēs Kadarašu. Tātad ITER pētniecības centra izveidas vietu Mūsu kolēģi, kas šajā vizītē piedalīsies, saņems informāciju arī kontekstā ar Japānas katastrofu. Komisija šajā sakarā ir nolēmusi pakļaut visus Eiropas atomreaktors stresa pārbaudēji ģeoloģiski, klimatiski Eh, cilvēku eh, kļūdu eh, iespējamības pārbaudē. Stresa testa rezultāti, ja tie tiks saņemti pirms ziņojuma apstiprināšanas, tad tie arī būtu ņemami vērā. Tagad ir vairāk cilvēku lūgušu vārdu. Pirmais būs Dereks Vorns. Jā, paldies. Priekšsēd, paldies arī Hāglundu kungam par ievadu par viņa atzinumu. Un es gribētu sacīt, ka es noteikti neesmu pret atomenerģiju. Es domāju, ka atomenerģija ir svarīgs, svarīga tehnoloģija, lai izvairītos no ogļu izmešiem enerģijas iegūšanā, bet tāpat laikā mums ir ļoti nopietni jāgādā par Eiropas atomspēks atsidrošību un jāmācās no nesenās Japānas katastrofas attiecībā uz atomspēkstacību drošību. Bet arī attiecībā uz darbiniekiem un sabiedrības informēšanu eh, par jautājumiem, kas saistīta kodoldrošību. Un tad, atgriežoties pie pirmā jautājuma, Es domāju, mums ir jāveic iepriekšējās programmas ietekmes izvērtējums, ja mēs gribam māc, gūt tās mācības, tad arī attiecībā uz budžetu ir tās jāgūst, mums ir e, vismaz e, jāapsvēr nopietni, vai nebūtu izdarāms ietekmes izvērtējums. Tad es vēl vēlējos pieskārties jautājumam par budžetu kā tādu. budžeta komitejas viedokļu tas ir vissvarīgākais jautājums. Patreiz jau daudz gadu plānā. Mēs zinām, ka tas bija paredzēts diskusijas par ITER vēl attiecīgi finansējumu 2012. gadā vēl nav pabeigts, par to mums vēl nāksies neapšaubām runāt un tas arī tika pieminēts Frančeskas ziņojumā, ko spriem šodien. Mēs vēlamies arī sagaidīt komisijas priešakumus attiecībā uz 100 miljonu eiro izmantošanu un uh, no septītās, uh, kas ir pārplikums no septītās uh, ietver programmas, tātad budžeta rezerves un šeit uh, uh, tikai tā mēs varēsim arī sasniegt 2020. gadu mērķis. Uh, jā, nav nu, teikt, mums nu, šie jautājumi būs jāapspriež 2012. gadu budžeta kontekstā, un arī es ar prieku gaidīšu Haglundu atzinumu šajā jautājumā. Paldies, Anija Endzena, nākamā. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu Karla viedokli. Es gribēju izteikties tikai tāpēc, ka gribēju atsākt pastāstīt par šo te delegāciju, kas dosies uz Kadarāšu. Es kopā ar Stās kungu no, no budžeta kontrolas komitejas vadīšu šo delegāciju. Vakardien mums bija pirmā sanāksme ar ekspertiem. Viņi mums skaidroja tehniskos jautājumus Tāpat tikāmies arī kom ar komisijas pārstāvjiem, kas um, skaidro ekonomikas pusi. Es gribēju tikai informēt komiteju, ka šeit mēs esam ļoti nopietni noskaņoti. Eksperti mums sniedza dažādus jautājumus, uz ko mēs varēsim savukārt pajautāt tālāk, kad būsim kaderešā. Tas ir saistīts gan ar drošību, ar tiem drošības jautājumiem, kas var radīt vēl tālākas izmaksas, un uh, man jāsaka, pirmais, kas man ir ienācis prātā kopš šī sanāksmes, ir tas, ka mums pavisam noteikti ir uh, jāpanāk, lai šis projekts būtu drošs no finansiālā viedokļa, jo šeit ir, šis projekts ir tāds uh, saistīts ar lielu risku, mēs īsti nezinām, kāda būs nākotne, un Un tā kā mēs redzam, kā šobrīd attīstās septītā zinātnes pamatprogramma, tad eh, es domāju, ka ir jāmēģina atrast kaut kādu veidu, kā nodrošināt šos te ITER izmaksas nākamajā finanšu ietvarā. Un pavisam noteikti, es domāju, tāpat kā Karls, ka mēs nedrīkstam pieļaut to, ka ITER atvēlētā nauda nāk no septītais pamatprogrammas. Es domāju, ka tas būs ļoti interesanti, un jo vairāk es par to uzzinu, jo interesantāks man šis projekts liekas. Bet es gribētu arī ļoti skaidri norādīt, ka mēs tiešām vēlamies nopietni strādāt pie šī jautājuma. Paldies! Paldies! Tripels kundze, lūdzu! Yes, you will not be astonished. Ja jūs nebūsiet pārsteigti dzirdot manis teikto, jo es esmu zaļā jau vairāk nekā 30 gadus, nebūsiet pārsteigti dzirdēt, ka mēs esam pret šo priekšlikumu. Pirmkārt, programma skaidri iz, iestājas par atomenerģiju un uh, padara par neiespējamu tādu Eiropu, kurā nav atomenerģijas. Otrakārt, ITER laikā, kad mums būtu jāsagatavo pārēj no kodolenerģijas, atomenerģijas uz atjaunīgiem resursiem. Mm, un treškārt komisija nevilcinās šim projektam 2012. gadā, 13. Mm, gadā palielināt budžetu par 1,3 miljoniem eiro. Man tas ir satraucoši, jo, ja mēs paraugamies uz 2020. gada stratēģiju, kur ir runāts par atjaunīgajām enerģijām un ilgtspējīgi, un tad 4 1,16 miljoni tiek atņemti no šīs te pētniecības programmas. Manuprāt, tas šķiet ļoti nepareizs lēmums un pētniecības pārēju un jaunu tehnoloģiju neveicinās. No otras puses, mēs varētu piekrist tam, ka kodola drošības jautājumā tiek, um, tiek investēts vairāk līdzekļu, jo tas šķiet ārkārtīgi nepieciešams. Un es saprotu, ka Dereks, man liekas, teica, ka mums ir uh, jāveic riska novērtējums, un arī jūs priekšsēdētāji kungs kaut ko tādu sacījāt. Bet vakardien es dzirdēju, ka komisārs Ettingers un uh, kolēģi jau atkāpjas no jautājuma par to, cik daudz tiek izvērtēta riski, cik lielā mērā, un tāpēc es arī šajā ziņā vilcinos. Un jūs atkal nebūsiet pārsteigti, bet zaļo nostāja ir tāda, ka ir jābūt gataviem šai pārējai. Uh, Un otrs jautājums. Es eh, saņēmu šo te vēstījumu par to izdevumu nodrošināšanu. Protams, tas ir labāk nekā atvērt visus budžeta līdzekļus, bet ko tas beig beigās nozīmēs? Ja lielākā daļa atbalstīs šo te nodrošinājumu veidošanu, un ja būs pavisam skaidrs budžeta līnijas, Ko tas īsti nozīmēs? Vai tiešām tad būs jāpiešķir šie līdzekļi, vai arī te būs saistība ar risku, kur būtu runa par tādu investīciju papildus ieguldīšanu? Tāpēc es gribētu vairāk zināt par šo jautājumu un cerams, ka pēc vizītes Kadarešā mēs būsim ieguvuši lielāku informāciju par to, kā tad ir patiesie riski. Paldies! Paldies, Helga Karvajo kundze! Thank you. Um, thank you very much. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties referentam par sākotnējām idejām. Es gribētu uzsvērt ITER projektu nozīmi gan pēc būtības, ja mums ir jāatrod alternatīva enerģijas ražošanas avoti, kas, ir, kas būtu gana tīri un ko mēs varētu atļauties, bet šobrīd mūsu rīcībā nav neviena enerģijas avota, kur nebūtu nekāda cēnas puses. Līdz ar to šis pētījums ir ļoti būtisks, lai censtos atrast um, enerģijas avotu, kas būtu tīrs un vienlaiks arī, ko mēs varētu atļauties un kam, teiksim, nebūtu parastās kodola šķelšanās procesa negatīvās iezīmes. Un tā ir lielākā starptautiskā programma, kur vada Eiropa, līdz ar to, zināmā mērā, mūsu pozīcija pasaulē tādējādi varētu nostiprināties. Es domāju, ka ITER projekts ir ļoti nozīmīgs, un mums ir jāsaprot, ka Diemžēl jau ir pieņemts, pieļauts jau vairākas kļūdas šī projekta pārvaldībā, tāpat arī attiecībā uz finansējumu. Pārvaldība ir ļoti slikti izveidot, un tas būtu noteikti, tā būtu noteikti jāmaina, un mums ir jāraugās, lai tiktu ieviest jauni pārvaldības modeļi. Runājot par budžetu. Es piekrītu tiem kolēģiem, kas sacīja, ka Šis projekts nedrīkst apdraudēt citas eh, septītās zinātnes ietver programmas prioritātes, jo tur ir vairākas prioritātes, kas ir ļoti būtiskas gan veselības jomā, gan, eh, piemēram, atjaunīgās enerģijas jomā un tā tālāk, kas ir ļoti būtisks Eiropas konkurētspējas ziņā, un tāpēc mums ir jāraugās, kā rast kopā ar komisiju un padomu tādu risinājumu, kas palīdzētu labā veidā, labi pārvaldītā veidā turpināt ITER projektu, tepat laikā neatbalstot mūsu citas prioritātes septītās pamatprogrammas ietvaros. Tas nav vienkārši, bet mums ir jāatrod risinājums. Paldies, Raimers Pāga, lūdzu. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsētāji kungs. Vispirms gribētu, gribētu pateikties par prezentāciju un pateikties arī par izvēlēto līniju, kur, kur viņš vēlētos ieturēt. Gribētu, ja paturu prātā to, ko mēs vakar izspriedām eh, sagatavošanas sanāksme Kadarašai, tad eh, jāatzīst, ka prezentācija, kuru mēs tur dzirdējām, eh, tu prezentēja divi komisijas ģenerāla direktori, ka mēs varējām um, uzzināt par daudziem vēl neatbildētiem jautājumiem. Un varbūt noslēgumā mums var paskaidrot, kā ar š, kā mēs politiskā ziņā varēsim tālāk izskatīt šos eh, svarīgos jautājumus, kas attiecās uz pašu izpētes darbu, eh, gan attiecībā uz ITER, eh, tad šeit viedokļi ir diezgan dažādi. Un tik grūtā, mm, tāpēc mums jāatzīst, ka atrodamies grūtā fāzē, kad jāpieņem lēmums, un tāpēc ir svarīgi uh, ka mēs runājam par ITER kā tādu, neatkarīgi no citiem lēmumiem, kurus mēs esam pieņēmuši eh, risināt saistībā ar ITER. Domāju, ka mums nepieciešams papildus sarunas ar komisiju un padomu, ņemot vērā ITER piemēru, ka nevajadzētu izdarīt pārla uz parlamentu spiedienu, uh, jo mums ir starptautiskās saistības pie padomu par 2010. Eh, gada jūliju un tika apstiprināts ITER darbs. Tika paust nostāja, ka līdz 2020. gadam mums būs 6,6 miljārdi eiro un eh, mums jārunā arī par budžeta iestādi. Vēlētos atgādināt kolēģiem, ka citās politikas sfērās, piemēram, uh, agrākā komis, bijusi komisāra Ferēra Valmera, ja runa ir par starptautiskām konferencēm un ceturto kategoriju un par citiem jautājumiem, ko, kas saistīti ar sarežģītiem konfliktiem, ka iepriekš vienmēr ir bijušas sta, starptautiskas uh, mm, Sārunas komisija, komisāri vienmēr ir tikusies ar atbildīgajām iestādēm un ir spriedz par to, cik tālu komisija drīkst iet, eh, izdarot savus eh, secinājumus, savus prasības. Un, un ir svarīgi, ka visi iesaistās eh, šajās šāda veida konferencēs. Ceru, ka komisija paudīs atkal savu viedokli attiecībā uz Twitter. Mums, mums vajadzētu padomāt par mūsu nākotnes darbu. vienlaicīgi, kad būsim jau procedūras noslēgumā, un, protams, mums turpmākajās nedēļās būs vēl jādiskutē un jāpieņem lēmumi par šo projektu. Šī dimensija ir ļoti plaša. Izskanēja arī šī tik minēta arī diskusijas surkomitejā. Mums jādomā par to, kā mēs rīkosimies, lai uh, labi finansētu, pareizi finansētu šādus projektus. Un uh, līdz ar to, un turklāt um, neatstāt novārtā arī citus projektus. Tas ir svarīgs punkts, un vienlaicīgi mēs zinām, ka būs arvien jaunas prasības un nepieciešamības. Un vienmēr būs programmas, no kurām izriet šādi projekti, un tomēr nedrīkstētu parlamentu pārāk eh, noslogot, īpaši ņemot vērā eh, pieredzi un šo projektu finansuālo dimensiju. Tāpēc mums vajadzētu tiešām tā pamatīgi pārdomāt to, vai mēs nevaram atrast vēl alternatīvu papildus finansējumu līdz eh, turpmāk turpmākos, turpmākajām sarunām par budžeta projektu. Tālāk neiegrimšu detaļās, bet ja mēs izdarīsim šādu spiedienu, ja tiks izdarīt šādu spiedienu, mums, no mums tiks gaidīt strauji uh, risinājumi, tad <clears throat> mums jābūt skaidrībā vispirms par to, kā mēs šādā aktuālā situācijā. Kā, kāds ir citu iesaistīto viedoklis un donoru viedoklis? Varbūt mums vajadzēs šo un to vēl atlikt un uh, atgriezties pie tā pēc vairākiem mēnešiem, kad mums atkal būs runas par finansējumu. Mums visi šie jautājumi ir jānoskaidro, kā jau dzirdējām, izskanēja arī Japāns uh, teiktais par to, ka ir vēl zināmas problēmas attiecībā uz piegādi, bet vienlaicīgi viņi atbalsta projektu. Mēs zinām arī to, ka 2008. gadā ASV bija sarežģītā situācijā un kongresa pieņēma lēmumu pagaidus uh, atturēties no tālākas projekta veikšanas. Mums jādomā par kopējo finansējumu, bet mums jādomā arī par šo stepsoli. Mums, uh, uh, lai mēs būtu gatavi turpmākajiem gadiem. Un vēl kāda lieta, lai mums neuzdodam sev jautājumu, kāpēc mēs uh, Eh, kaut ko neveicām 2011. gadā, kaut ko nedarījām. Ja mēs gribam, lai mūsu finansējums būtu ilgtspējīgs, kurš eh, būtu labs arī līdz 2020. gadam. Paldies, paldies! Es pats varēju pārliecināties par to, ka mūsu delegācija Kadarāšām ka arī Francijas augsta līmeņa ierēģi pievērsa šim jautājumam. Un mēs varējām tikties ar augsta līmeņa personām, un uh, tātad uh, Francijā arī šis ITER jautājums tiek uh, apskatīts. Mēs, esam, uh, mēs kontaktējamies ar Japānu lai atbalstītu Japānu, atrisināt, atrisinot um, šo sarežģīto situāciju Fukushima. Un Francijā mēs veicam arī projektu, lai um, saistīts ar Černobiļas. Visi jautājumi, kur mūsu delegācija vēlas uzdot, uh, Pirkarkungs jau pieminēja šos jautājumus kurus var, protams, uzdot komisijā. Jā, šos jautājumus varēs uzdot un um, cerams, ka saņemsim uz tiem arī labākās atbildes. Un uh, pamatot uz šiem jautājumiem un atbildēm, tad ziņotājs sagatavos uh, turpmāko tekstu. Haglunds kungs, kungs, vai jūs vēlaties turpināt? Prie, Priekšsēdētājs domāju, ka šīs diskusijas bija ļoti labas, un uh, es mudinu kom kolēģis nosūtīt man komentārus, ja tādi ir radušies, un, protams, es uh, jums arī. Uh, iesniegšu pārstrādāt ziņojumu un es ņemšu vērā jūsu viedokļus. Vēlos pateikties kolēģiem šobrīd. Paldies! Es paldies referentu kungam un es gribētu jūs arī apsveikt, jo jūs būtībā esat strādājis ātri izpildījis savu grafiku. Uh, Atbildīgā komiteja ir itra, bet viņi vēl pagaidām nav apstiprinājuši savu kalendāro grafiku un nav pat identificējuši savu referentu, kā jūs esat strādājis agrāk par viņiem. Tā kā šīm prognozēm mēs, zinot, ko itra dara, itra sakrībā, es domāju, ka nākamā sanāksme mums, kurā diskutēsim par šo jautājumu, būs 23. un 24. maijas. 15. un 16. jūnijā ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un savukārt ap, aptuveni 16. jūnijā mēs varēsim pieņemt projektu. Jūlijā atkarībā no itra balsojuma varēsim redzēt, vai plenārsēdē šo te dokumentu varēs izskatīt vai nē. Nu, tagad atgriezīsimies atpakaļ pie 4. un 5. darba kārtības punkta. budžeta grozījuma projekts numur 2 2011. Kā tik norādīts mūsu pagājušajā sanāksmē, ir eh, projekts, ko izstrādājusi komisija. Un tā mērķis ir sniegt palīdzību vairākām valstīm, kas, diemžēl, cieta uh, ekstremālos laika apstākļos plūdos Slovenijā, Horvātijā un Čehijas republikā. Referents Idonija Jaģevskas kundze šobrīd nav mūsu vidū, un tāpēc es došu vārdu Raimeram Bergs kungam, un viņš ir līdzreferents šajā te jautājumā. Es tikai gribētu sacīt, ka ņemot vērā iepriekšējā dialoga, kas mums bija ar padomi, un Ungārijas prezidentūru un komisiju, bija diskusijas par uh, budžeta grozījumu numur viens. Tāpat mēs arī apspriedām to, kā plūdus kartās, val, kā, kā varētu palīdzēt plūdus kartajām valstīm, tā skaitā arī Ungārijai un Polijai. Padomi piekrita izmantot tādu pavisam neparastu pieeju, proti izmantot negatīvās rezervas, un mēs arī paši izveidojām savas negatīvās rezervas, bet uh, mēs arī norādījām, ka negatīvās rezervas pašas par sevi ir ierobežots, tur ir tikai 200 miljoni eiro. Savukārt budžeta grozījums numur viens jau bija aprīs gandrīz visu šo summu, šos te divus eh, simtus miljonus. Un ja mēs izmantot šo procedūru, tad nāktos um, lēmumu atlikt līdz gada beigām. Un tajā brīdī, kad lēmums varētu tikt pieņems, tad jau būtu pieejami arī citi līdzekļi. Tāpēc ir jādomā par to, vai, teiksim, varbūt, ka var kaut kā kādas kategorijas ietvaros pārcelt līdzekļus vai atrast tos citā kategorijā, bet padomi nepiekrīt šādam risinājumam. Šobrīd mēs esam piekrituši budžeta grozījumam numuru viens, un mēs te toreiz arī norādījām padomē, ka tāda pati problēma turpināsies arī uz priekšu, un tagad tā, to mēs arī redzam tieksim, plūdu gadījumos, kad ir nepieciešams no Eiropas Savienības budžets sniegt palīdzību. Šajā gadījumā te ir runa par Sloveniju, Horvātiju un Čehiju. Komisija ir ierosinājusi piešķirt līdzekļus. Savukārt padome šobrīd šo procesu vēl tā kā īsti neatbalsta. Un eh, padome šobrīd eh, meklē, kur būtu iespējams pārlikt līdzekļus no vienas pozīcijas uz citu. Un 23. maijā cerams, ka būs kaut kāds lēmums jau, un tad mums būs nepieciešams uzreiz pieņemt pašiem savu lēmumu. Bet, nu, redzēsim, kā būs ar citiem budžeta grozījumiem. Šobrīd tā ir vairāk tāda kā informācijas apmaiņa. Un tos pamati jautājumus mēs varēsim apspriest tad, kad kaut kad vēlāk pie mums uh, uzstāsies referente. Un nu, tad mēs varbūt arī varēsim gūt skaidrību par padomas. Uh, pozīciju. Bēgas kungs, jūs pilnībā piekrītat man? Jā, pozīcija. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Patiesībā man nemaz nekas vairs nav piepilstams, jo piektais punkts darba kārtībā ir, ir ES solidaritātes fonda izmantošana. Un tas sastīts arī Slovenijas, Horvātijas un Čehijas situāciju. Bet mums ir vēl šī problēma, kur palielinās ar vien kā padome strikti pieturās tikai pie atsevišķām nostājām attiecībā uz 2010. gada budžetu un, un šiem zaudējumiem. Pamatoties uz diskusiju, eh, trialogā, par kuru jūs arī tikko runājāt, parlamentam būs jāizlem turpmākajās uh, nedēļās, kādu mm, pozīciju tas ieņems, vai tas pieņems padomas pozīciju, jeb uh, arī ar parastajiem uh, pamatojumiem, kur arī ir dažādi interesanti vērtējumi par to, kāpēc uh, līdzekļi netika izmantoti optimāli, vai mēs tam piekritīsim, jeb mēs atbalstīsim uh, to, ko prezentē referenda, kā mēs uzdosim komisijai jautājumu, kāpēc komisijas ziņojumā par um, tādu vairāk um, pieskārās šiem um, jautājumiem, kurus mēs attiecībās pārpalikumu, kuras mums jārisina. Es domāju, ka 24. maijā mēs eh, diskusēsim, 26. Eh, mājas būs pēdējais termiņš grozījumiem, un jūlijā tad būs arī paralēls sarunas balsošanai mm, plenārs sesijā. Un mēs runāsim arī par šo budžeta grozījumiem eh, trešo numuru. Tie galvenie jautājumi un ir svarīgi tiešām uh, iedziļināties šajās debatēs, piešķirtām nepieciešamo laiku un padomāt par to, vai arī citi risinājumi. Tas ir grupas jautājums. Cik tālu tā grib iedziļināties šajās diskusijās, lai tas nenovest pie tā, ka situācija dalībvalstīs vēl vairāk sarežģīta sarežģās. Tāpēc mums visiem jāpadomā par to, kā mē, vai mēs kā parlaments izstrādāsim savu nostāju, kur varēs atbalstīt klātsēties vairākums, un pašreizajā laika brīdī vairāk arī neko nevaru teikt. Gr saistībā ar Rika tika jau arī pieminēts, ka turpmākajās nedēļās mums būs jāpievēršās intensīvāk vairākiem jautājumiem. Padomjas kolēģi arī uh, aktīvi pierakst visu līdzi. Varbūt tas ir zināms brīdinājums, ka mēs nevaram turpināt darbu tā, kā mēs to esam darījuši līdz šim pēdējās nedēļās, īpaši ņemot vērā šo mobilizāciju attiecībā uz budžetu. Paldies. Oui, je remercie Reimer, qui, euh, au passage, a, a déjà. Paldies, Reimer kungs. Jā, pilnīgi pareizi. Tik pieminēts sastais punkts mūsu darba kārtībā. Arī mēs uh, pievērsamies šim jautājumam par budžeta grozījumu numur 3 2011. Tas ir uh, uh budžeta pārpalikums, finanšu gada budžeta pārpalikums iepriekšējiem. Ja gadam, tāpēc 2010. gadam tur tika secināts šis pārpalikums, kuru pārskaita atpakaļ dalību valstīm. Tāds bija priekšlikums. Šis priekšlikums ir 4 e, miljārdi, 450 miljoni Parasti pēdējos gados bija 2,5 miljārdi, bet svārstības ir diezgan ievērojams, un tagad šeit 4 miljārdi ir diezgan liels skaitlis. Tas uh, balstās uz to, ka um, valūtas uh, stiri svārstījās. Mums. Mēs varam runāt arī par to, ka viens no iemesliem bija sankcijas, kuras tika uzlikts vairāk iemeslu dēļ. Tas, eh, šis sankcijas saistīts ar 280 miljoniem, un tās, eh, šīs sankcijas kļūst jau gandrīz vai kā atsevišķs eh, ienākumu avots. Tad mums vēl ir šie 207 miljardi līdzekļi, un šī, par šo problemātiku esam diskutējuši plaši jau iepriekšējā gadā. Mēs izteicāmies arī par komisijas priekšlikumu par to, ka šis finanšu projekts būtu jāgroza, bet, protams, mums jāņem vērā arī ITER programmas finansējums. Negribu to visu atkal atsākt šīs diskusijas no jauna, jo iepriekšējā reizē mēs to plaši apspriedām arī šorīt no rīta. Tika pieminēts šis lielais pārpalikums. Raimer kungs arī ierosināja, ka turpmākajā sanāksmē mums būtu jāizstrādā pamata nostāja, jo mums jārada politiska um, saikne ar šo jauno nepieciešamību, kur saistīta arī solidaritāte, un mums šeit nav atsevišķi finanšu līdzekļu tam paredzēt. Un attiecībā uz to, tiem līdzekļiem, kuri būtu jāatmaksā atpakaļ dalību valstīm, jo eh, tā tas um, rezultēs no 2010. gada budžeta. Bet šo, ja mēs šo saikni neradīsim, tad uh, mums būs jāiz, jāuzklaus tas, ko um, Getrievševskas uh, eh, kundze savā ziņojumā mums pastāstīts. Uh, Padomas atzinums paredzēts no 11. līdz 14. jūnijam. Mums būs arī atsevišķa procedūra, tas saistīts ar valstu parlamentiem. Tāpēc mūsu laika grafiks būs um, nedaudz jāpātrina, lai mm, ātrāk varētu spriest par šo budžetu grozījumu numur 3. Ja cicamies neko nevēlas teikt, tad ierosinu, ka pārējām pie pēdējā punkta mūsu darba kārtībā. Kalfīkungs, viceprezidents, ir ieradies eh, pie mums. Un Viņš mums pastāstīja par Eiropas investīciju banku un trešā māju neformālo uh, dialogu. Paldies! Paldies, priekšsēd! Pēdējo dienu gaitā mums bija intensīvs dialogs ar padomu. Trialogu ietveros. Mums bija trialoga sanāksme trešajā datumā, un šodien pēcpusdienā mums ir vēl viena, un vēl viena ir ieplānota Strāsbūras sesijas laikā nākamnedēļ. Kādēļ mēs tik ļoti steidzamies? Mēs gribam panākt, ja iespējams, vienošanos līdz maivinum. Jo esam saņēmuši no parlamenta dienestiem informāciju, ka šis ir datums, līdz kuram mums jāpanāk vienošanās, jo mēs gribam, lai mums būtu pietiekoši laika padomē un parlamentā apstiprināt gala redakciju, tekstu gala redakciju, publicēt to oficiālajā vēstnesī neradot pārāk lielu satraukumu Eiropas investīciju bankā. Ir zināms progress, kopš pēdējās reizes, kopš mēs runājām, bet joprojām ir daži jautājumi, kuros mums viedokļi diezgan būtiski daļās dalās, un par tiem es gribētu komiteju informēt. Trešā māja sanāksmē vakardien mums bija divi teksti, kurus mums padomu piedāvāja. Pirmais jautājums attiecas uz griestiem. Kā es atcerties, parlaments lēma paaugstināt griestus visiem reģioniem, īpaši vidjūras reģionam, ņemot vērā eh, šī reģiona, tātad Ziemeļāfrikas it īpaši politisko attīstību padome, ir gatava pieņemt miljārda griestu pacelšanu Ziemeļāfrikas reģionam, bet ne citiem reģioniem. Pat labam viņa arī noraida mūsu ierosinājumi izmantot uh, naudu, kas atgriežas no vidusjūras reģiona, kas ir pat labāk 140 miljonu eiro. Viņi arī nevēlas tekstā iekļaut mūsu eh, argumentāciju griestu paaugstināšanai proti eh, jaunu valstu pielaide šajā programmā. Viņi būtu gatavi tikai, ja mēs tieši uz Ziemeļāfriku koncentrētos, un tad miljārdi viņi gatavi uh, eh, paaugstināt griezt, bet to nedrīkstētu nākamo daudzgad finanšu uh, plānā ietvert. Tāda ir padomas pozīcija. Vēl padomu ierosina tādu interesantu lietu, proti, uh, eh, Ziemeļa Āfrikai priekšnosacījums iekļaut. Priekšnosacījumi, proti, politisku progresu Politiskā ziņā tas jau viss izklausās ļoti jauki, bet praktiski tas rada daudz problēmas. Proti, kurš tad vērtēs to, vai politisks progress ir panācis, kā mēs tieši to definēsim, mm, kā bankai eh, būs gūt skaidrību par to, ko viņi var finansēt, kāda ir eh, griezta un tam līdzīgi. Tādēļ griezta jautājums joprojām ir neatrisināts jo mēs vēlējām papildus finansējumu citiem reģioniem galvenokārt pirms iestāšanās valstī, valstu grupai, jo šeit investīcija bankai līdz mandātu beigām būtu gandrīz jābeidz darbība. Bet šeit ir arī jautājums ar kondicionalitāti. Padomu piedāvā, ka komisija lemtu par to, par kondicionalitāti, un tad dot zaļo gaismu Eiropas investīcija bankai. Mums tas nav pieņemami. Mēs esam sacījuši, ka šajā situācijā mēs varētu gal galā piekrist tilģēto aktu izmantošanai, tātad komisija var lemt, bet viņai būtu jāinformē gan padomu, gan parlaments, un parlamentam būtu pilnvaru apstādināt šāds lēmums, ja tas, e, mūsuprāt, nav pareizs. E, par to vēl jārunā. Otrs arī attiec uz kondicionalitāti. Mēs izteicām priekšlikumu sarunās par tekstu ieviest tādu kondicionalitāti arī austrumu partnerības valstīm. Proti, principu, vairāk reformas, vairāk līdzekļi. Caur Eiropas investīciju banku pieejam. Arī to es varētu atbalstīt, jā, mēs atradīsim veidu, kā atrast kā to praktiski darbināt šo kondicionalitāti. To mēs varam izmantot gan dienvidos, gan austrumos. Un man jāsaka, ka tā būs būtiski izmaiņa attiecībā uz uh, attīstības atbalstu un finansējumu, kā tas bijis līdz šim. Līdz šim ir bijis kondicionalitāte līdz lēmumu pieņemšanai, pēc tam ir zaļā gaisma un nauda plūst. No politiskā viedokļa izklausās ļoti vilinoši eh, šī kondicionalitātes ieviešanu, bet tas būtu tikai pieņemami. Ja mēs varam vienoties par mehānismu, kā noteikt eh, kondicionalitātes mm, kritēriju izpildi un palaist līdzekļus. Šis, manuprāt, ir galvenais jautājums, ko mēs šobrīd apspriežam. Otrs ir saistīts ar deleģētiem tiesību aktiem. Parlaments uz to ļoti lielā mērā pastāv, padomu un komisija ir ļoti lielā mērā pret. Ko mēs ar to domājam konkrētā gadījumā? Tas ir, lai izmantot deleģētos tiesību aktus reģionālajām vadlīnijām, komisija ar banku izstrādātu reģionālas vadlīnijas, konkretizējot to, kas ir mandātā sacīts bet viņiem padomēju un parlamentai tas būtu jāprezentē, un, ja ir klusējošā piekrišana, viņi var turpināt strādāt, ja nē, tad uh, jāatgriežas. Viņi nevēlas politisks dokuments nosūtīt uz parlamentu, banka, komisiju un padomu nevēlas to darīt. Mēs cenšamies rast uh, kaut kādu risinājumu un galu galā vakar par to runājām. Uh, Redzēsim, kā šodien tas turpināsies. Varbūt vispārīgos notiekumus mēs varam atsevišķā pielikumā fiksēt, eh, kas būtu koplēm procedūra apstiprināts, un tad šo pielikumu varētu ar deleģētiem aktiem turpmāk grozīt. Šādi e, tiktu viņiem dot tāda manevra telpa attiecībā uz konkrētiem kondicionatātes izpildes, eh, kriteriju izpildi. Tātad pirmais jautājums ir par kondicionotātu, otrs ir par deleģētiem tiesību aktiem, trešais, tas mums arī ļoti svarīgs ir, lai Baltkrievija nebūtu ar um, zvaigznīti sarakstā, prot, ka viņi pat labā nevar saņemt līdzekļus, un lai nebūtu pārindi Īslandei, proti Īslandi jāuzskata pa kandidātu valsts nevis ņemot vērā viņa problēmas ar Nīderlandu un apvienoto karalistu attiecībā uz pensiju fondiem. Komisija piedāvā un padomu pat labam gribētu darīt tā, ka Īslande tiktu iekļaut kā uh, valsts, kas var saņemt šos līdzekļus, tikai šī problēma tiek risināta. Bet es domāju, ka ir daudz citu instrumentu, kā to risināt. Ja mēs to šeit iekļaujam un parlaments kopumā tā uzskata, tad tas būs drusku pārspīlēti. Un tad par redakciju ir liela pretošanās par mūsu, mūsu balsojumam par vidusjūras banku. Padomi ir ļoti pret to. Par to joprojām tiek runāts. Un ir daži, manuprāt, ļoti svarīgi, pat laban, atšķirības, svarīgas atšķirības attiecībā uz attīstības atbalsta labāko efektivitāti. Mēs gribam cilvēktiesību kritērijas iekļaut eh, bankai, tas neīpaši patīk, bet es to šeit arī gribētu iekļaut. Un pēdējais, pat laban, padomu neatbalsta. Jeb kādus mehānismus mēs ierosinājām darba grupu, kas, kam des ziņojumam turpinām nodrošināt proti jautājumu par to, kas notiks ar attīstības atbalstu nākotnē. Kā tas tiktu organizēts daudzpusē un da, vien, divpusēji nākotnē. Politiski tas ir sensitīvs jautājums, padomu nevēlas tur izsnāt, jautājums joprojām atvērts, bet man jums jādara uzmanīgi uz to, ka padomu nav mums ļaus saprast, kāda būs tā pozīcija. Ja viņi izteiks stingru pretestību, tad mums ir jādomā, ko mēs darām tālāk, bet mums ir jāturpina sekot šim jautājumam, kam desas ziņojuma ir izteikti daži ļoti labi un svarīgi priešlikumi, un tie ir jāapsver vismaz pirms nākamā mandāta apstiprināšanas. Nākamgad parlaments varētu sākt domāt par eh, mandātu pēc 2013. gada, un tad mums arī būs liela skaidrība par šiem pamatjautājumiem, es domāju. Lūk, situācija pat labāk ko mēs gaidām no nākotnes. Ja padome ļoti aktīvi strādās, tad uh, sarunas varēs uh, beigties līdz nākamajai nedēļai, bet es tomēr šaubos, jo arī viņiem ir sava procedūra padome. Šie jautājumi, kuros mums joprojām ir diezgan atšķirīgas pozīcijas, bet no mūsu puses mums būtu jādara viss. Un tad no nu nākotnē mēs redzētu, vai mēs varam kaut kur piekāpties vai nē. Bet par jau apstiprināto tekstu, es domāju, tas teksts parlamentu varētu apstipri, uh, apmierināt. Lielā mērā šis teksts, uh, ja nebija tāds, kādu mēs tieši piedāvājam, tas lielā mērā atbilst mūsu prasībām. Paldies, kolēģis, atpriekšsēdz. Sirsnīgu arī apsveic jūs ar jūsu sarunu vešanas darbu. Ir tātad jautājumi, kuros vēl padomīgi būtisks domstarpības, tie trīs punkti galvenokārt īpaši politiskās kondicionalitātes problēmas attiecībā uz kredītiem pastāv, un tas attiec ne tikai uz investīciju bankas kredītiem, bet arī uz attīstības atbalstu. Šis jautājums būs jāuzdod no jauna, pavisam ņemot vērā notikuma attīstību Ārābu reģionā. Kas attiec uz politisko kondicionalitāti, mēs to bijām iekļāvuši nolīgumos, un tad patiesībā īsti neņēmām vērā. Protams, šīs klauzulas ir grūti implementējums, bet mēs nevaram turpināt tās ignorēt. Ņemot vērā notikuma attīstību vidusjūras reģionā, Šīs valstis, kuras ir demokrātisks izmaiņas veikušas, nevaram attīties pret tām tāpat kā pret tām, kuras nav nekādi mainījušās. Līdzšinējā palīdzība bieži noved pie tā, ka autoritārie spēki, kas atradās pie varas, tikai tika vēl stiprināti, un dažos gadījumos varas vīri pat uh, savās kabatās sabāž šo līdzekļus. Investīcija bankas aizdevumi, protams, ir kas cits kā attīstības eh, atbalsts, eh, bet filozofija tomēr līdzinās. Tādēļ šis jautājums ir svarīgs, un jūs pilnīgi pamatot uz to norādījāt. Kā šis darbs turpināsies? Eh, tātad šodien jums ir vēl viens sēdi, labi un tad jūs mums par to pastāstīsiet, lai mēs varētu izstrādāt savu stratēģiju. Bet mēs, protams, priecājamies redzēt, ka šis svarīgais jautājums ir drošās rokās. Ja citu komentāru nav, tad līdz ar to mēs esam savu darbu kārtību izskatījuši. Nākamā sēde notiks 23. maijā, pulksten 15. 23. 24. mājā būs sēde. Šo sēdes tad slēdzu, bet koordinators lūdzu vēl uzkavēties. Turpināsim sēdi ar viņiem pēc trim minūtēm. Paldies!